šīs deklarācijas tiks iekļautas šodien parakstīto tekstu skaitā, un tās tiks uzņemtas arī šīs dienas sēdes protokolā. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Eiropadomes un padomes paziņojumi pār Eiropadomes secinājumiem. 2010. gada 17. jūnija padomes secinājumiem. Sirsnīgi sveicu mūsu vidū Eiropadomes vadītāju un arī Eiropas komisijas priekšsēdētāju. Liels paldies, ka ieradāties, un pavisam drīz mēs sāksim diskusijas, bet pirms debatēm mūs uzrunās Hermanis Van Rompējs, padomas vadītājs. Lūdzu, dod jums vārdu. Mr. President of the European Parliament, Mr. President of the... Priekšādātāji, Eiropas parlamenta priekšēdētāji, komisijas priekšēdētāji, godāmie kolēģi! Šī bija pirmā Eiropadomes eh, tikšanās, kopš esmu kļuvis par tās prezidentu. Tā bija pirmā šāda sanāksme, kas neraksturojās ar ārkārtas pasākumiem. Tā bija normāla tikšanās, normāla sanāksme, un tajā pieņemtie lēmumi bija ļoti svarīgi. Mēs domājām par pašreizējo ekonomisko situāciju, mēs domājām par to, kas notiks pēc krīzes un kā mēs varētu uzlabot Eiropas ilgtermiņa ekonomiskos rādītājus. Nesen mēs parādījām spēcīgu politisko apņēmību attiecībā uz stabilitāti Eiropā. Es ar lielu prieku redzēju, ka šajā sanāksmē bija redzama tāda pati apņemšanās veicinās mūsu ekonomisko spēku un domāt par jaunu stratēģiju Eiropas izaugsmai un darba vietām, tā skaitā runājot par stratēģiju 2020. gadam. Ir jāizmanto jau komisijā paveiktais darbs un uh, nozaru padomēs paveiktais darbs. Mēs uh, uz, uzstādījām sev mērķus, kurus jūs tagad jau esat iepazinuši. Mēs uzskatām, ka šie mērķi ir būtiski, lai uzlabotu Eiropas ekonomiskās izaugsmas rādītājus. Tie ir ļoti būtiski, ja mēs vēlamies saglabāt mūsu dzīves līmeni Eiropā, ņemot vērā, ka iedzīvotāji kļūst arvien vecāki, un ja mēs gribam palikt par ievērojumu spēlētāju uz pasaules skatuves. Es zinu, ka šeit parlamentā un arī citur bieži vien ir paustas šaubas un ir uzdoti jautājumi par to, vai stratēģija Eiropai 2020. gadam var dot labākus rezultātus nekā iepriekšējā Lisabonas stratēģija viedoklis bija tāds, ka šī stratēģija nebija pietiekama. Es uzskatu, ka šī stratēģija, jaunā stratēģija dos rezultātus. Mēs esam likuši uzsvari uz vairākiem mērķiem, neesam uzstādījuši pārāk tālējošus mērķus, kurus mēs jau pazaudējām Lisabonas stratēģijā. Šie mērķi ir ārkārtīgi būtiski, te, ietver, te ir ietverta gan vīdes, gan izglītības dimensija. Uh, uz kurām īpaši uzstāja Eiropas parlaments. Mēs neatlaidīgi centīsimies ievērot šos mērķus. Mēs eh, turpināsim strādāt un sniegsim ikgadējus pārskatus par sasniegto. Tiks sadalīti šie mērķi pa valstīm un nebūs tikai kopīgi mērķi visai Eiropai. Tādējādi mēs varēsim nostādīt konkrētus eh, mērus, kā mēs varētu izvērtēt katras valsts sasniegumus. Es uzskatu, ka mums visiem vajadzētu uzņemties atbildību par šiem procesiem. To vajadzētu darīt visām dalībvalstīm, tā lai dalībvalstis neuzskatītu, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir pieņems Briselē, ko pēc tam var vienkārši ignorēt. To vajadzētu uzskatīt par katras dalībvalsts ekonomiskās stratēģijas sastāvdaļu. Es paļaujos uz Eiropas parlamentu, ka tas turpinās izdarīt spiedienu uz uh, Eiropas 2020. gada stratēģijas ieviešanu. Tā ir jākļūst par vitālu daļu tajā, kā mēs izvērtējam darbu un stāvokli Eiropas Savienībā. Man bija liels prieks, ka tad, kad Eiropas parlamenta priekšādētājs pagājušās nedēļas sanāksmē teica uzrunu, viņš teica, ka parlaments atbalsta 2020. gada stratēģiju. Mēs ļoti novērtējam viņa teikto tajā pašā laikā es zinu, ka um, šajā parlamentā un arī citur ir cilvēki, kas ir izteikuši šaubas par stratēģijas ieviešanas metodēm. Daži ir teikuši, ka varbūt te ir vairāk daudz runas par starpvaldību darba metodēm. Es gribētu vienkārši norādīt, ka Eiropas ekonomiskās Eiropas ekonomisko rādītāju uzlabošanai ir vajadzīgi dažādi instrumenti. Daži šī instrumenti ir Eiropas kompetencē, citi savukārt dalībvalstu kompetencē. Eiropas līmenī mēs varam, un mēs arī to darām, mēs pieņemam kopēju likumdošanu mūsu kopējam tirgum, mēs pieņemam finanšu pakāpojumu regulu par tirdzniecību, mēs domājam par patērētāju aizsardzību, kā arī par citiem jautājumiem. Mēs varam izmantot arī Eiropas Savienības budžetu, it īpaši struktūra fondus un pētniecības programmas. Visos šajos jautājumos Eiropas komisijas loma ir neatsverama. Taču galvenie mūsu ekonomisko rādītāju aspekti galvenokārt ir dalību valstu kompetencē, un šeit es īpaši pieminēšu izglītību. Ja mēs vēlamies veiksmīgi darboties, mums vajag mobilizēt eh, visus pārvaldības līmeņus, lai varētu sasniegt kopīgus mērķus. Saskaņā ar līgumu, un es šeit eh, citēju 121. pantu, Dalībvalstīm sava ekonomiskā politika ir jāuzskata par kopīgiem pūliņiem, un tās ir jākoordinē ar padomi. Šī saskaņošana ir jābalsta uz padomis secinājumiem, un te ir jāietver pilnīgi visas institūcijas. Ir jāsaņem ieguldījums gan no komisijas, gan no parlamentā. Pašlaik mēs palielinam šīs koordinācijas mērogus. Mēs arī palielinam to, ko mēs varam paveikt Eiropas likumdošanā, piemēram, likumdošanā par bankām. Gan nacionālās politikas saskaņošana, gan kopīga rīcība Eiropas Savienības līmenī ir ļoti nepieciešamas. Eiropadomes eh, uzdevums ir savest kopā gan dalību valstu vadītājus, gan arī komisiju un tādējādi dot politisko vadību un norādījumus Tie, kas cenšas sanaidot komisiju un dalību valstis, noteikti nepalīdz Eiropas Savienībai. Es gribētu arī piebilst, ka nav jēgas salīdzināt Eiropa padomi tikai ar starpvaldību darbu. Tā nav Eiropas Savienības institūcija. Tā darbojas uh, kā līdzsvars šajā sarežģītajā arhitektūrā, kas veido Eiropas Savienību, un tās darbs ir aprakstīts līgumos. Tagad tā ir savs prezidents, kas ir izvēlējies darboties Eiropas Savienības interesēs un kurš nepārstāv dalībvalstu valdības. Jebkurā gadījumā mums nevajadzētu pieņemt, ka dalībvalstu valdību vadītāji nespēja saprast vispārējās kopējās intereses, vai arī to, ka viņi neapzinās, ka katras dalībvalsts interesēs ir nodrošināt labi funkcionējošu savienību. Atgriežoties pie pagājušā nedēļas sanāksmes, Eiropadoma, manuprāt, pieņēma tādu lēmumu, kas ir vienlīdz svarīgs eh, arī Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijai. Tas ir mērķis, tas bija uzdevums izveidot skalu, kā izvērtēt līdzsvaru trūkumu, tā lai mēs varētu redzēt bīstamas tendences jau agrīnā posmā. Agrāk mēs nelikām uzsvaru uz šādu līdzsvaru atrašanu. Galvenokārt tas nek, netika darīts tāpēc, ka tas nebija norādīts līgumos un nebija iekļauts arī Māstrihtas kritērijos. Taču pašreizējā situācijā mēs šo problēmu cēloni vairākās dalībvalstīs varam saskatīt tieši šajā līdzsvera trūkumā. Mēs esam aizmirsuši to, ka kopējai valūtai vajadzīga konverģence un vajadzīgas reformas. Pēdējo desmit gadu laikā šķiet, mēs esam sapratuši, ka šī atbildība mums ir jāuzņemas visiem kopā. Attiecībā uz finanšu nozari mūsu mērķis ir nodrošināt e, stabilu banku sistēmu. Mēs aicinājām e, parlamentu un ekofinu padomi nekavējoties pieņemt likumdošanas priekšlikumus par finanšu uzraudzību, tā lai nodrošinātu, ka Eiropas riska izvērtēšanas padome un uzraudzības iestādes varētu sākt savu darbu jau nākamā gada sākumā. Mēs saprotam, ka parlamenta ieguldījums ir neatsverams, un jūsu parlamentāriešu darbs arī ir ļoti būtisks. Mēs piekrītam, ka šie, šīs spriedzes pārbaudes bankām tiks pabeigtas vismaz 2. jūlija pusē. Mēs aicinām komisiju nekavējoties pieņemt attiecīgos priekšlikumus eh, kredīta mīmaiņas mehānismiem. Mēs spriedām arī par nodokļiem, kas būtu uzliekama finanšu iestādēm, un mēs domājām arī par G20 partneriem un par iespēju ieviest globālu nodokli darījumiem. Mēs pieņēmām kopējo nostāju arī par vairākiem citiem punktiem, par kuriem tiks spriests eh, G20 samitā Toronto, kur es un arī Barozo kungs pārstāvēsim Eiropas Savienību. Mēs atkārtojām arī Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz uh, eh, globālu, uz uh, eh, tūkstošgadus attīstības mērķu sasniegšanu. Neskatoties uz ekonomisko krīzi, mēs atkārtojām savu apņēmību uh, turpināt cīnīties pret klimata pārmaiņām. Mēs vienojāmies ies, ieviest zināmus nosacījumus. Mēs apsveicam Igaunijas pieteikumu pievienoties Eirozonai un apsveicam arī Īslandes pieteikumu pievienoties Eiropas Savienībai. Mēs pieņēmām arī deklarāciju par Irānu. Tas atkārto mūsu lielās bažas par kodolbruņojumu. Un mēs aicinājām padomi eh, pieņemt pasākumus tās nākamajā sanāksmē, lai tālāk eh, ANO drošības padomē varētu tikt pieņemti attiecīgi pasākumi. Mēs atkārtojām arī kopējo nostāju par vienu no delikātākajiem jautājumiem pasaules politikā mūsdienās. Otrajā sanāksmes daļā mēs spriedām par ekonomisko pārvaldību un labāku ekonomiskās politikas saskaņošanu. Es eh, sniedzu pārskatu par eh, Eiropa padomes vadītās darba grupas sasniegumiem pašlaik parādās diezgan augsta līmeņa konverģence, un esmu gatavs turpināt šo darbu vismaz līdz oktobrim. Es tikšos ar jūsu delegāciju gan pirms, gan pēc vasaras atvaļinājuma, lai nodrošinātu, ka Eiropas parlamenta ieguldījums tiktu iekļauts mūsu darbā. Eiropa padome apsveica manu progresa ziņojumu un piekrita pirmajiem orientieriem. Tā piekrita arī sākotnējiem secinājumiem par striktāku budžetu uzraudzību un konkurētspējas veicināšanu. Tika panākt arī vienošanās, ka mums ir jādomā arī par stabilizācijas un izaugsmes pakta turpināšanu. Ir jāatcerās, ka sankciju sistēma, kas ir iekļauta paktā, ir jāpārskata, ir jāparedz visaptverošāka un progresīva sistēma. Tāpat tika panākt arī vienošanās par komisijas ideju par Eiropas semestri, kad eh, tiktu izskatīti rezultāti katra gada pavasarī. Tādējādi mēs varētu redzēt, kādas ir tendences dalībvalstu budžetos gadu, turmāko gadu laikā, bet, protams, ir jāņem vērā arī dalībvalstu budžeta procedūras. Tagad man vajadzētu uzsvērt, ka nekad netika ja teikts, ka finanšu ministriem vajadzētu nodot komisijai dalībvalsts budžetu tās apstiprināšanai, pirms tas tiek izskatīts dalībvalsts parlamentā. Neviens ne, negribētu pārkāpt šādu parlamenta kompetences pamatprincipu. tika izskatītas arī citas idejas, ko iesniedza komisija, centrālā, banka, centrālā banka, Eiropas parlaments un dalībvalstis. Tika iesniegti gandrīz 12 iesniegumi, kas vēl ir jāizskata. Dažām idejām iespējams būtu vajadzīgi grozījumi līgumā, taču tā kā šī procedūra būtu ļoti gara un apgrūtinoša, mēs dosim priekšroku tiem priekšlikumiem, kurus var īstenot daudz ātrāk un vienkāršāk. Jebkurā veidā, jebkurā gadījumā šķiet, ka parādās uh, vienprātība, ka mums nevajadzētu veidot jaunas institūcijas ekonomiskajās pārvaldības vajadzībām. Mums vajadzētu vienkārši labāk izmantot tās institūcijas, kas jau darbojas. Varbūt būs vajadzīgi īpaši lēmumi attiecībā uz Eirozonas valstīm. Es jau divreiz esmu sasaucījis Eirozonas samitus bet es uzskatu, ka galvenie ekonomiskās pārvaldības aspekti un lēmumi ir jāpieņem visas Eiropas Savienības līmenī. Neskatoties uz to, vai dalība valsts ir Eirozonā vai nē, tā ir atkarīga no visām pārējām valstīm, un tā vajadzētu uzņemties atbildību pār lielāko tirgu pasaulē. Tieši tāpēc lielākā daļa Eiropas Savienības lēmumu ir jāpieņem tieši Eiropas Savienības institūcijās un iestādēs. Tieši tāpēc saskaņā ar līgumu Eiropadome ir apņēmusies turpināt savu lomu dodot prioritātes un vispārējās nostādnes Eiropas Savienībai attiecībā uz stratēģiju un ekonomisko pārvaldību. Kolēģi, ekonomiskie izaicinājumi, kas, kam Eiropa stājas priekšā, vēl ar vien ir palikuši ļoti lieli. Mēs esam vēl ar vienu šīs krīzes augstākajā punktā, un mēs vēl neesam sasnieguši drošību. Mums ir jāuzmanās tā, lai mēs nesasniegtu tādu situāciju, kur fiskālais deficīts un parāda mm, apjomi neļautu mums panākt ekonomikas atveseļošanos. Dalību valstu pieņemtie pasākumi samazināt deficītu mm, nesamazinās inflāciju visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāatjauno uzticība ekonomikai, mums ir jāveicina patēriņš un e, jāveicina investīcijas. Ja mēs nepanāksim ilgspējīgu deficītu, tad mēs zaudēsim uzticēšanos, un tas noteikti radīs ļoti lielus ekonomiskus zaudējumus. Šie pasākumi ir ļoti dažādi. Ir jāņem vērā katras dalībvalsts konkrētā situācija, un šie pasākumi jāievieš pakāpeniski. Ir jāatcerās, ka tieši ilgspējīgums un vadība ir ļoti būtiski. Ja mēs strādāsim pietiekami cītīgi, esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība pārvarēs šo krīzi. Kolēģi, es uzskatu, ka šī Eiropas pado, Eiropadomas tikšanās bija uh, vēl viens solis uz priekšu krīzes pārvarēšanā. Šī krīze sākās kā ekonomiska krīze. Pēc tam tā kļuva jau par budžeta un gandrīz par monetāro krīzi. Mēs no tās mācāmies. Mēs mācāmies no visām šīm krīzēm. Un Mēs cenšamies to pārvarēt pakāpeniski, soli pa solim. Esmu pārliecināts, ka mums veiksies. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący Rady Europejskiej. Paldies! Paldies uh, Eiropadomas priekšsēdētājiem, un tagad komisijas vārdā uzstāsies Žozē Manuels Barozo Lūdzu. Parlamenta priekšsēdētāja kungs, Eiropadomas priekšsēdētāja kungs, padomas priekšsēdētāja kungs godātie deputāti, dargie kolēģi. Tikai pirms vienas nedēļas mēs tikāmies Strasbūrā, lai eh, sagatavotos Eiropadomē un G20 samitam Toronto. Un es eh, deputātiem teicu, ka ņemot vērā pašreizējās ekonomiskās krīzes problēmas, izaugsme ir vienīgais risinājums. Protams, izaugsmē ir jābūt viedai, iekļaujošai un ilgtspējīgai. Eh, tai ir eh, jābūt valstītai uz reformām, struktūrālām reformām un fiskālās konsolidācijas. Bet, protams, mums vajadzētu gūt panākums vairākās jomās vienlaicīgi. Ir jāpieņem 2020 stratēģija, ir eh, jāpie, jāstrādā pie finanšu tirgus regulējuma un uzraudzības, ir jā jāpiedāvā pietiekam ambiciozi pasākumi, mehānismi, lai varētu uzlabot ekonomisko pārvaldību Eiropā. Un visbeidzot, G20 sanāksmē Toronto mums vajag uzstāties ar vienotu un spēcīgu pozīciju, Eiropas pozīciju. Un es vēlējos teikt, ka tieši šie ir tie jautājumi, kurus uh, apspried Eiropa padomu pagājušā nedēļā. Un, protams, uh, tie tika aplūkoti, ņemot vērā daudz priekšlikums, ko iesniedz komisija. Uh, Eiropadome eh, nonāca pie ļoti plašiem eh, saskaņotiem secinājumiem. Mēs uh, pievērsām savu nā, skatu nākotnē un uh, pēdējās Eiropa padomas iznākums uh, vienkārši neapkopoja dalību valstu lēmums, dalību valstu atzinums. Nē, mēs varētu runāt par patiesu eiropeisku perspektīvu, sevišķi trijās jomās - ekonomiskā pārvaldība, finanšu uzraudzība un, protams, Tas viss ir saistīts ar mūsu nākotni, proti uh, 2020 stratēģiju, vairāk uh, darba vietām un izaugsmēji. Pirmām kārtām, ja mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, protams, vēl daudz darba ir jāveic, bet mēs saprotam, kāds ir galvenās prioritātes. Uh, Komisija jau ir apkopojusi vairākas domas savā 12. mārta paziņojumā Eiropas semestris, lai varētu labāk eh, saskaņot eh, struktūrālo un fiskālo politiku uzraudzību, efektīvāks darbs, eh, vairāk izmantot šo burkānu un pātagas principu, lai varētu izvairīties no problēmām nākotnē un izlabot tad, kad tās rodas un protams, mums vajadzētu padomāt par mehānismiem, tie ir jāizveido pareizi, lai varētu ņemt vērā visas līguma noteikumus. Un, protams, ekonomiskā uzraudzība arī ir no svara, lai varētu cīnīties pret dažādām problēmām un pārkāpumiem iekšējā tirgū. Un tādā veidā mēs varējām pievērsties pietiekam plašam jautājumu spektram, nevirzot savu skatu tikai izolētā veidā uz budžeta jautājumiem. Tā tad tā bija vienprātība, kas radās Eiropas līmenī, un es domāju, tas ir pareizais ceļš uz priekšu. Un darba grupai ir, protams, jāspēr nākamie soļi. Eiropas padomas priekšstādātājs atbalstīja šādu pieeju, un mums ir šie konkrētie soļi jāpapildina arī ar rīcību. Uh, Komisija piedāvās vairākus priekšlikumus par to, kā rīkoties nākotnē, un mēs jau tagad strādājam pie desmit priekšlikumiem. Un uh, tos esam uh, apņēmušies mums piedāvāt eh, septembra beigās, un es domāju, tieši laika dimensija šeit ir ārkārtīgi nozīmīga. Otra joma, kurā mēs sasniedzām konsensusu, bija finanšu pakalpojumi. Mēs, protams, saprotam, ka ir jābūt stabiliem eh, finanšu pakalpojumiem, ir eh, jābūt uzticamībai, ir eh, jābūt arī iespējai reaģēt uz satricinājumu tirgū. Valdību vadītāji Eiropā domē uh, izteicās, viņi izteica savus atzinumus, un es vēlējos garantēt, ka visi šie finanšu uh, lēmumi tiktu pieņemti pirms vasaras brīvlaika, lai jaunais regulējums varētu stāties spēkā jau nākamajā gadā. Mums jāpadomā arī par kapitāla prasībām un investīciju menedžeriem. Es biju patiešām gandarīts, ka e, padome 2. jūnija paziņojumā runāja par to, kādiem ir jābūt priekšlikumiem attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, un par tiem uh, vienošanās notiks jau līdz 2011. gadam. Komisija šiem jautājumiem ārkārtīgi uzmanīgi pievērsīsies tieši šoruden, un patiešām ir eh, tam jāpievērš ārkārtīgi daudz uzmanības, un šiem jautājumiem jāvēl daudz spēka. Es tāpat uzskatu, ka Eiropa padomes vienošanās par saskaņotu pieeju spriedzes testam attiecībā uz parādiem bija patiešām pareizi izvēlēta. Uh, Mums ir eh, jābalstās uz tādu daudzpakāpju daudz pieeju, ir jāizveido caurskatāma sistēma, ir jāizvairās no spekulācijām, kas joprojām turpina deformēt tirgus. Mums ir jāidentificē šīs problēmas un jāsaprot, kā tās izskaust. Kā jau es teicu, Eiropadomē komisija darīs visu, kas nepieciešams, veiks visas pārbaudes un garantēs noteikumu ievērošanu. Un, ja būs nepieciešams, tā arī iejauksies. Un vēl eh, kāds mūsu rīcības eh, spēcīgais punkts, eh, spēcīgā vieta Eiropa padomē bija Eiropas 2020 stratēģija. Eiropa padomu to pieņēma, un tā ir stratēģija, kas veltīta ekonomiskai izaugsmai ilgā laika posmā, un kas varētu šo izaugsmu veidot ilgspējīgu un iekļaujošu. Es esmu patiešām pārliecināts, ka uh, mums eh, bija viegli vienoties par šo pieeju tik ātri tādēļ, ka tā bija eh, pietiekami svarīga visiem. Protams, mums arī ir jācīnās pret eh, nabadzību. Un pašā sākumā Dalība valstis varbūt nebija gatavas apvienot savus pūliņus, tās negribēja uzreiz atteikties no nacionālajām kompetencēm, bet beigās bija gatavas veikt koordinētu darbību Eiropas līmenī. 27 valstu un valdību vadītāji ir pauduši savu apņemšanos, un mums ir jāsaprot, ka dalību valstī, dzīvojot eh, vienā dalību valstī, jūs dzīvojat arī vienā Eiropas Savienības daļā, un tā tad nevajadzētu būt nekādai konkurencei starp eh, līderlomas uzņemšanos vai arī starp nacionālajām un Eiropas interesēm. Parlamenta piedāvājumi bija ārkārtīgi nozīmīgi. Es vēlējos jums pateikties par uh, labajām nostādnēm un tāpat vēlējos pateikties parlamenta priekšsēdētājam, jo uh, pirmajā Eiropadomas daļā jūs skaidru un gaiši pateicāt, ka mums ir jābūt pietiekam spēcīgiem un ka mums ir jāvienojas par šiem konkrētiem jautājumiem. Vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par nopietno ieguldījumu, uh, ko jūs sniedzat stratēģijas sasniegšanā, un mēs esam gatavi ar jūs jūsu atbalstu rēķināties arī nākotnē, jo, protams, vēl ir daudz darbiņu jāveic. Mums vēl ir uh, jārunā par īstenošanas pasākumiem, par to, kā šī stratēģija patiešām tiks iedzīvināta mūsu politikas jomās. Protams, mums vajadzētu parūpēties, lai šī stratēģija būtu veiksmīga. Mums ir jāuzrunā pilnīgi visu sabiedrības kategorija cilvēki, ir jāveicina ekonomiskā izaugsme. Un tādēļ mums ir jāsaprot, ka šī stratēģija ir jāiedzīvina visās dalību valstīs, lai dalību valsts to apzinātos kā savu stratēģiju, nevis kā stratēģiju, kas uzspiest no Briseles vai Strasbūras. Un tādā veidā mēs varēsim arī mobilizēt plašas sabiedrības slāņus. Uh, Komisija šeit spēlēs tādu kā flagmaņu jomu, lai varētu spēcīgāk iekrāsot stratēģijas uh, eiropeisko dimensiju, un, protams, tā tiks papildināta ar dalību valstu programmām. Uh, Stratēģijas panākumi, protams, būs atkarīgi no Eiropas parlamenta darba, no pilsoniskās sabiedrības iesaistes. Mums, protams, ir arī jāsadarbojas ar Nacionālo parlamentu deputātiem. Protams, arī sabiedrībai šeit būs ļoti daudz kas sakāms, un tie ir mūsu kopīgie pūliņi, tas ir mūsu kopīgais uzdevums pārliecināt viņus par stratēģijas nepieciešamību. Ir jāizveido arī attiecīgs platformas. Šonadēļ notiks G20 tikšanās Toronto. Mums ir jāizstrādā kopīga, spēcīga pozīcija, jāpārliecina citus par par savu līderu jomu. Es kopīgi ar uh, Van Rompēju kungu uzrakstīju vēstuli mūsu G20 kolēģiem, informējot viņus par mūsu prioritātēm. Īstenībā tā ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība atsevišķi uh, no dalību valstīm izveido pozīciju, kas veltīta mūsu kopīgajām prioritātēm uh, pasaules rīcības plānu ietvaros. Protams, mums ir jādomā par nākotni, tie ir mūsu galvenie izaicinājumi, un mums par uh, savu domu pareizību ir jāpārliecina partneri visā pasaulē, un uh, G20 kolēģi. Uh, Mums ir jāpierliecina par uh, vairākiem nozīmīgiem lēmumiem, piemēram, par banku nodevu un tā tālāk. Bet nevienmēr, protams, ir iespējams vienoties par šādiem jautājumiem. Uh, Pagājušās nedēļas Eiropa padomes panākumi e, norāda uz to, cik e, efektīvi mēs varam darboties, ja mēs koncentrējamies uz galvenajām prioritātēm. Mums nevajag vienmēr pārsteigties un strept kārstu un mēģināt par katru cenu izveidot jaunus mehānismus un iesaistīties institucionālās debatēs, kas nekad nebeidzas. E, ir jāuzlabo to institūciju darbību, kas jau eksistē, ir jāuzlabo viņu pašapziņa, lai tās varētu darboties pēc iespējas efektīvāk. Un es domāju, eh, tam pierādījums mēs guvām pagājušā nedēļā. Un visbeidzot, es vēlējos uzteikt parlamentu, padomi un augsto pārstu, pārstāvi par veiksmīgo sarunu iznākumu attiecībā uz ārējās rīcības dienestu mēs ļoti augstu vērtējām šo vienošanos un ir paredzēts izmantot eh, servisu dienestu, kas darbosies kopienas paspārnē, un šī vienošanās dzīma vienojoties ar komisiju. Un šis dienests būs, protams, pakļauts pilnīgi tiem pašiem noteikumiem un atskaits principiem, kā jebkurš dienests, kas darbojas Eiropas Savienības pakļautībā. Mums vajadzētu garantēt, lai ārējās rīcības dienests sāktu savu darbību pēc iespējas ātrāk. Tas bija viens no. Uh, galvenajiem priekšnoteikumiem, un tagad mums vajadzētu parūpēties, lai tas pārvērstos īstenībā. Un e, mēs izmantosim arī kopienas metodi, kas ir e, labākais veids, lai varētu sasniegt tādus rezultātus, ko no nu mums sagaida pilsoņi. Es domāju, ka Eiropa padoms panākumi ir ļoti nopietni panākumi visam kopīgajam Eiropas projektam. Paldies, e, priekšsēdētājs turpina. Paldies Barozo kungam. Tagad politisko grupu vārdā uzstāsies deputāti, un pirmā tautas partijas grupas vārdā Miss Vart, Vartman Kolas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, priekšsēdētāji. Tautas partijas grupa ir patiešām gandarīta, ka Eh, padome ir eh, spērus tik nozīmīgs soļus uz priekšu, lai varētu uzlabot Eiropas ekonomisko pārvaldību un varētu parūpēties par spēcīgāku uzstāšanos G20 samitē, jo mums ir jāsaprot, ka ir jāizveido daudz būtiskāks, spēcīgāks pamats eiro turpmākajai pastāvēšanai, ir jācīnās pret budžeta deficītiem, ir jāatjauno uzticība finanšu tirgos, mums arī ir jāatgūst uh, tā uzticība, ko pilsoņi ir zaudējuši. Mums ir jārunā arī par sankciju izveidi un ir jābūt arī eh, konkrētām darba grupām, kas varētu īstenot lēmumus. Starpvaldību metode mums nepalīdzēs izkļūt no krīzes. Mums ir jārunā par tādu mehānismu, kas būtu iesaistīts starpvaldību struktūrā, bet plašākā kontekstā ir jābūt eh, arī garantētai Eiropas komisijas spēcīgai un neatkarīgai lomai. Barozo kungs, ir ļoti labi, ka jūs esat gatavs nākt klajā ar jauniem priekšlikumiem. Pagājuši nedēļu parlamentā jūs teicāt, ka Eiropas komisija ir Eiropas uh, valdība un plenāra sēdē jums deputāti par šiem vārdiem aplaudēja, bet jums ir jābūt arī pietiekami ambiciozam un ir jāizmanto savas iniciatīvas tiesības. Ir jāuzlabo konkurētspēja 27 dalību valstīs. Tas ir tieši galvenais Eiropas 2020 stratēģijas kodols. Mums arī jāpadomā, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir galvenie Uh, darba vietu radītāji, bet darba valstis, protams, joprojām uh, sastopas ar problēmām. Mums vajadzētu padomāt, kā tās ciešāk iesaistīt stratēģijas īstenošanā. Mūsu politiskā grupa vēlas piedāvāt konkrētākus priekšlikumus darba grupas ietvaros, jo, ja tas netiks izstrādāts precīzāk, es domāju, mēs tomēr atkal piedzīvosim otru Lisabonas stratēģiju, kas atkal nebūs panākumiem bagāta. Bet eh, tā ir mūsu atbildība priekš mūsu pilsoņu priekšā. Mums ir jārada jaunas darba vietas un jāgarantē izaugsme. Priekšsēdētāji, kungs, jūs runājāt par ekonomiskās un finanšu uzraudzības paketi, ka par parlamentam tā ir pēc iespējas jātrāk jāpieņem. Bet problēma jau nav šeit. Problēma ir pat padomē, jo padomē vajadzētu to pēc iespējas ātrāk pārvērst konkrētos likumos, konkrētos darbos. Un Spānijas eh, prezidentūra varēja darīt varbūt vairāk. Jums vajadzētu uh, sazināties ar saviem kolēģiem padomē un pateikt, uh, ka viņiem arī vajadzētu būt gataviem pieņemt kompromisu, tāpat kā to dara parlaments. Paldies! Dziękuję pani za wystąpienie. Pa... Liels paldies! Un tagad sociālistu vārdā Lūskok kundze. Liels paldies priekšsēdētāji. 14,000 barelu, diena, barelu dienā uh, izplūst uh, Meksikas līcī. Z, uh, Eiropas ziemeļos ir cilvēki, kuri baidās, ka uh, šī nafta varētu nonākt līdz mūsu krastiem. Mēs esam īpaši ievainojami attiecībā uz šādām naftas noplūdēm, un neviens nedzīvo šajā pasaulē uz izolētas salas, mēs esam savstarpēji saistīti, līdz ar to ir ļoti svarīgi, lai mēs nezaudētu no sava redzes loka. Jautājums par uh, atjauninājumiem resursiem, uh, un eh, sabiedrības patēriņu veidu mainu, maiņu. Ir ļoti lielisks rezolūcijas, kuras ir uh, izstrādātas, bet nekas vai gandrīz nekas netiek īstenots. Un ekonomiskā krīze ir vēl vairāk nobremzējusi šo progresu. Mēs nevaram atrisināt ekonomisko krīzi, ja mēs neatrisināsim mūsu atkarību no uh, šādām katastrofām. Finanšu tirgi ir tie, kuri valda, un tieši finanšu tirgiem ir jārēģē jau vairākus desmitus gadus. Mēs redzam, ka dažādu politisko grupu atbildīgās amatpersonas atbalstīja šo tirgu um, visatļautību, bet tagad mēs runājam par finanšu tirgu reglamentēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, bet raugieties, kādas ir sekas dalību valstīs no šīs uh, finanšu tirgus dominances un uh, lielā konkurences skrējiena. Ir jāidentificē šīs problēmas, pirms mēs īstenojam uh, finanšu tirgu reglamentāciju. Deficīta samazinājumu, uh, tēriņu samazinājumu. Tas mūs visu var paralizēt. Krīze var pārvērsties par ļoti dziļu recesiju, tādējādi ir ļoti svarīgi visās uh, dalību valstīs rīkoties, izvairīties no sociāliem konfliktiem, lai nebūtu mm, tās vienmēr vienas tās pašas sabiedrības grupas, kuras cieš. Saugstu novērtē Barozo kunga un Van Rompēja kunga sacīto. Bet tā ir kā arhitekta arhitektūra. Jūs ļoti maz runājāt par pašiem cilvēkiem, arī sociālā Eiropa ir daļa no cīņas pret uh, ekonomisko krīzi un uh, vīdes problēmām. Mēs redzam, kā pieaug bezdarbs, un tieši šeit arī jārēģē. Lielas paldies! Un tagad uh, liberāļu pārtā Perhofstad kungs lūdzu. Ko tad es priekšsēdētāju kungs pirmkārt? vēlos sacīt, ka mēs redzam dalību valstis Eiropas Savienībā. Tām ir jāspēlē ļoti svarīga loma, vitāla loma Eiropas Savienības ekonomikas un Eirozonas stratēģijas īstenošanā turpmāko gadu laikā, bet ir viens cits svarīgāks jautājums. Svarīgāks jautājums ir, kurš kontrolēs un kuram būtu jāīsteno sankcijas gadījumā, ja kāda no dalībvalstīm neievēro visas prasības. Tas ir galvenais jautājums. Vai šo kontroli īstenos pašas dalībvalstis, padome vai dalībvalsts pašas sevi sodīs? vai arī tā būs neatkarīga institūcija, Eiropas Savienības kopienas institūcija. Tas ir šodien galvenais jautājums. Man ir jāteic, ka es nedomāju, ka kāds eh, šajā ēkā domā, kā dalību valstīm vajadzētu pašām sevi sodīt. Viņas to nekad nav darījuši iepriekš, kādēļ viņas tagad to darīs. Daži piemēri, piemēram, Lisabonas Līgumā nav atnāca sistēma par neatkarīgu institūciju, kura kontrolētu dalību valstis. Vai dalība valsts piemēro Lisabonas stratēģiju, un to mēs tagad arī redzam attiecībā uz uh, izaugsmas attīstības paktu. Ja kāds neievēro visas prasības, tad ir šī Grieķijas traģēdija, ja tās ir lielās valstis, kas pārkārt nosacījums kā Vācija un uh, Francija. Uh, tad pieļaujam. Tās nav dalība valsts, kuras var darīt uh, šo kontrolas darbu. Tas ir jādara institūcijai. Mums ir divas rezolūcijas, kuras tiks pieņemtas uh, vienprātīgi, es domāju. Pāris dienas, gadā, dienas atpakaļ, divas dienas atpakaļ, Eiropas Centrālās bankas prezidents Rišai Kungs sacīja tieši, sacīja tieši to pašu. Viņš sniedza tieši tādu pašu analīzi šajā Eiropas parlamentā, Eiropas parlaments, Eiropas komisijā. Uh, Centrālās bankas prezidents. Mēs visi uzskatām, ka Eiropas centrālā banka arī trišē piedāvāja vēl kā citu institūciju. Es nedomāju, ka mums vajadzētu izveidot jaunu institūciju, jebkurā gadījumā. Šeit ir jāpiemēro kopienas metode. Eiropas institūcijai jāspēlē šī kontrolas loma. Tas nenozīmē, ka dalība valsts tur nespēlē nekādu lomu. Nē, viņiem ir, jā, viņām ir jāīsteno šī stratēģija katru dienu, izstrādājot savus politikas un stratēģijas, kāds tās attīst savā dalību valstī. Tas mums ir vajadzīgs priekšsētāji, kungs, mums ir nepieciešams izaugs attīstības pakts, mums ir arī nepieciešama Eiropas 2020 stratēģija, mums ir arī nepieciešama uh, enerģijas stratēģija, kur attīstīsim arī turpmāko mēnešu laikā. Nākamais punkts priekšsēdētāji ir par finanšu pāraudzību. Kā tad šeit ir galvenā problēma? Problēma ir tāda, Eiropas līderi dosies uz G20 un viņi nevar paziņot, vieno, ka viņi ir vienojušies vai viņi pieņemuši kādu lēmumu par finanšu pāraudzību. Vienkārši iemeslu dēļ tad ir, ka finanšu ministra Eiropas Savienībā Ekofin decembrī. Es esmu pie komisijas labiem priekšlikumus Ne bez šeit ir jāsniedz vēstījums. Mums vēstījums ir jāsniedz finanšu ministriem. Finanšu ministriem ir jāatgriež pie saviem priekšlikumiem un jādodas komisijas virzienā. Komisijas priekšlikumi ir balstīti uz Eiropas pāraudzības iestādi, kuru kontrolēs bankas. Tāds ir galvenais priekšlikums finanšu ministra Ekofin decembrī pagājušajā gadā. Nu, tur mēs veicām tādu nelielu koordināciju starp nacionālajām iestādēm, uzraudzībām. Nē, šīs iestādes vispār nespēlē nekādu lomu finanšu krīzē, neviena nacionālā iestāde. Mūs nebrīdināja par šo krīzi, un tagad viņi paziņo, jā, ka nu, tā ir laba sistēma, vienkārši vajag nodrošināt koordināciju. Nē, no Eiropa padomas ir nepieciešams spiediens uz dalību valstīm. Uh, lai mēs ietu Eiropas uh, uzraudzības iestādes virzienā, kā to piedāvā komisija. Paldies! Thank you, Mr. President. On behalf of... Liels paldies! Tēc zaļo alai grupas vārdā priekšādētā Harmsas kundze. Priekšādētā kungs, dāmas un kungi, padomis prezidenta kungs. Pirmkārt, es vēlētos teikt, ka biju nedaudz satraukta, ka jūs šeit pasvītrojāt, ka šī tikšanās, šis samits pagājušajā nedēļā bija pilnīgi normāls. Es uzskatu, ka e, tādējādi mēs vienkārši turpinām pagājušajā nedēļas nepareizās metodes. Mēs nedrīkstētu izlikties, ka esam sasnieguši normālu situāciju e, Eiropas kopējā darbā, ja e, samits tiek ierobežēts uz sešām stundām. Tādējādi netiek pieņemti nekādi nepareizi vārdi un nekādi lēmumi. Nu, vismaz eh, tādas bija norādes uz eh, padomas ēkas. Un es domāju, ka mums nevajadzētu, eh, mums nevajadzētu no jums uzklausīt šādus vārdus. Tādēļ tik, mēs esam pārāk gudri, lai kaut ko tādu pieņemtu par normālu. Perhofštāta kungs jau minēja, ka situācija nav kārtībā attiecībā uz valūtas regulēšanu Eiropā. Es gribētu atsaukties uz viņa minētajiem punktiem. Finanšu uzraudzība un Larozie ziņojums tika pieminēti. Van Rompēkungs, ko jūs par to domājat? Ir pagājis viens gads, kuru laikā mēs esam debutējuši, mēs esam vienojušies par dažādiem punktiem, bet padome vienkārši izvairās eh, šeit iejaukties tā mēģina to visu novelt dalību valstīm. Manuprāt, tas ir vienkārši absurdi. Ja mēs šeit Eiropas līmenī gribam jums dot atbalstu, tad gal galā mēs gribam no jums, no jums sagaidīt daudz vairāk. Mums ir jāturpina debates par regulējumu, kuru Eiropas parlaments labprāt sasniegtu attiecībā uz bīstamu produktu aizliegumu, ar kādiem pašlaik notiek tirzniecība finanšu tirgū. Vismaz mums vajadzētu ierobežot eh, laika ziņā šo tirzniecību. Mums tāpat arī ir jādomā par augsta riska fondiem un nodokļu oāzēm šīs bīstamās milzīgās prēmijas, kas tiek maksātas. Notiek dažādi trilogi un, un trilogi, notiek dažādas tikšanās, bet vienmēr šīs eh, tikšanās beidzas ar neko, jo tās bloķē vai nu padome vai komisija. Pagājušā nedēļā parlamentā mēs vienprātīgi atbalstījām šādus pasākumus. Es uzskatu, ka parlamenta uh, iesaistīšanās kopienas metodē ir ļoti laba. Taču, ja es paskatos, kas notiek ar uh, finanšu darījumu nodokli, es patiešām pat negribu ticēt, ka uh, tas tiks pieņemts G20 līmenī. Es gribētu redzēt, ar kādām sajām jūs atgriezīsieties no uh, Toronto. Barozo kungs, jums vajadzētu beidzot rūpēties par to, lai uh, jūsu atbildīgais komisārs izstrādātu vienotu konkrētu Eiropas nostāju. Junker kungam un arī attiecīgajai padomē mēs to vienmēr esam atkārtojuši. Mums ir jānodrošina reāli priekšnosacījumi finanšu darījumu nodokļu ieviešanai Eirozonā. Ja tas netiks izdarīts, tad atkal notiks kāds samits, kur vienkārši tiks maldināta Eiropas sabiedrība par to, cik labi ir šie visi kopienas instrumenti. Kas notiek ar stratēģiju 2020. gadam? Ja mēs paskatāmies uz situāciju Grieķijā vai Spānijā, šī kopējā stratēģija, kas varētu dot kaut kādus rezultātus, kas ļautu mums sasniegt ilgspējīgu izaugsmi, tad, eh, protams, tas viss izklausās ļoti labi, bet kāda tad ir pašreizējā situācija? Uh, Mums ir daudz skaistāki vārdi nekā tik iekļauti Lisabonas stratēģijā, taču šī ilgspējīgā attīstība, manuprāt, tiek, šī frāze tiek atkārtota pārāk bieži. Tieši tāpat kā Lisabonas stratēģijā mums trūkst attiecīgu instrumentu un īsnībā trūkst arī finanšu līdzekļu. Man, kā zaļai deputātei, e, īpaši svarīgi liekas tas, ka vēl ar vienu mums nav pārliecības par eh, resursu efektivitāti, par enerģijas efektivitāti, par ambicioziem mērķiem klimata pārmaiņu pārvarēšanai. Vācijā pašlaik visi priecājas par to, ka automašīna industrija ir atguvusies, jo. Jo ķīnieši vienkārši pašlaik ir sākuši iepirkt Vācijā milzīgus automobīļus. Uh, Un um, līdz ar to es uzskatu, ka Eiropa vēl īsti nav sapratusi, kas īsti ir ilgspējīga attīstība, ko šie vārdi nozīmē. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Lielas paldies. Dodu vārdu Kirkhopa kungām. Viņš izteiksies Eiropas konservatīvo un reformistu grupas vārdā. Priekšsēdētāji, Eiropa padome pilnīgi pareizi lika uzsveru uz reformām Eiropā, un mana grupa ir iestājusies par reformām Eiropā. Taču vispirms gribētu ko pateikt par Irānu. Irāna priekšsēdētāja kungs ir viena no ievērojamākām lielvarām tuvajos austrumos. Tur ir ļoti daudz talantīgu, novatorisku cilvēku, un mēs labprāt sadarbotos ar Irānu, lai stātos pretī dažādiem globāliem problēmu jautājumiem. Nesen tikos ar Irānas pārstāvjiem, kas izteicās, kādi tad varētu būt šie problēma jautājumi. Taču, diemžēl, Irānā valda tādi cilvēki, kurie, kurus neuztrauc savas tautas centieni vai arī eh, kaimiņi mm, lī, līdz piekrastē. Šie vadītāji Irānā turpina attīstīt kodolprogrammu. Ja šī kodolprogramma tiktu attīstīta caurredzamā veidā, tad neviens, protams, neapšaubītu Irānas tiesības uz šādu kodolprogrammu. Taču tā kā šī kodolprogramma tiek attīstīta slepenībā, tad nav nekādu šaubu, ka šie mēķi un motivācija ir bīstami. Tieši tāpēc mēs apsveicam pasākumus, kas ir pieņemti Eiropas līmenī, uh, kas paredz, ka Irānai vajadzētu sadarboties ar globālo kopienu. Pretējā gadījumā tiks pieņemti pasākumi attiecībā attiecībā uz bankām, finansēm un globālo industriju. Mēs arī apsveicam vienošanos par Eiropu 2020. gadam. Mēs uzskatām, ka tā patiešām ir centrālā komisijas iniciatīva. Protams, ka praktiski vēl ir daudz, kas jādara, un mēs nepiekrītam katrai sīkākajai detaļai šajā tekstā, bet mēs uzskatām, ka tā varētu dot pozitīvu attīstību Eiropai. Mēs varētu atjaunot un paplašināt vienoto tirgu, mēs varētu veicināt un atvieglot tirzniecību Eiropas Savienības ietveros, mēs varētu atbrīvoties no dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem, mēs varētu samazināt slogu mūsu uzņēmumiem. Regulas, kas ir sarežģītas un komplicētas, varētu aizstāt vienkāršas regulas vai vienkārši šo regulējumu varētu samazināt. Gan eiro labāk, gan arī visas eh, Eiropas Savienības dalībvalstu labad eh, budžeta deficīti visās valstīs, protams, ir jāsamazina. Lielbritānijā mēs tagad esam eh, pievienojušies tām valstīm, kas ir sākušas šos sarežģītos, bet smagos pasākumus. Vakar tika pieņemta mūsu budžeta politika, bet, kā kanclers Osborns teica, mēs no tā nevarējām izvairīties. Mēs vēlamies samazināt valsts parādu un ilgtermiņa procentu likmes, un tādējādi privātais sektors varēs radīt darba vietas un varēs nodrošināt izaugsmi. Tieši privātais sektors, eh, priekšsēdētāja kungs, var atjaunot uh, bagātību, labklājību un cerības. Mēs mēģināsim veikt praktiskus pasākumus, lai atbalstītu eiro. Protams, ka mana valsts nav eirozonas locekla un nepievienosies eirozonai, taču mēs uh, ļoti ceram, ka Eirozona būs veiksmīga. Mūsu grupa uzskata, ka eiro pārvaldībai nav vajadzīga turpmāka centralizācija. Mēs būsim pret tādiem pasākumiem, kas dos vairāk varas Briselē, nevis dalībvalstī. Mēs uh, Neuzskatām, ka tām valstīm, kas eh, nav Eirozonā, vajadzētu finansiāli atbalstīt Eirozonas valstis, jo īstenībā Eirozonas valstīm vajadzētu atbalstīt pašām savu sistēmu. Taču mēs eh, atbalstam tādu sistēmu, kur tiek eh, ievēroti konkrētie līgumā noteiktie pienākumi visām dalībvalstīm. Priekšsēdētā mēs dzīvojam konkurētspējīgā ērā. Te ir runa par to, ka Eiropas Savienības un Eiro Amerikas Savienotā valstu prioritāte noteikti samazināsies. Mūsu ievainojamība kļūst arvien lielāka. Eh, bieži viena uzvar tādi, kur eh, kapitālisms ir daudz autoritārāks. Tieši tāpēc mums vajadzētu mainīt savas darba metodas tā, lai mēs varētu turpināt savu brīvo dzīves stilu. Mēs nevaram tikai akli sekot eh, status quo, jo izskatās, ka tādējādi mēs būsim gruvešos. Paldies! Kolega... Paldies. Lotārs Biski, GOE NGL grupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropadomes uh, rezultāti protams, ir jāsalīdzina ar uh, tiem izaicinājumiem, ar ko mēs sastopamies gan Eiropas, gan vispasaules līmenī. Vai patiešām ar to palīdzību mēs varam uh, izskaust tās problēmas, kas pastāv finanšu tirgos, vai mēs varam spērt pareizos soļus. Kādus priekšlikumus jūs piedāvājat Eiropas pilsoņiem, lai uh, varētu beidzot iegrožot šos finanšu tirgus un izskaust pieļautās kļūmes? Uh, Un uh, eh, Eiropa padome atzina, ka bankām arī vajadzētu sekt uh, izdevumus krīzes. Uh, summas, eh, jo viņas arī ir līdzizraisījušas šo krīzi. Nu, tam es varu pilnībā piekrist, bet man uh, eh, trūks tādas ticības, eh, pārāk liels paļāvības šiem vārdiem. Tiek runāts arī par uh, darījumu nodevu, bet uh, par to pat nav vienojušās dalību valstis. Un īstenībā vairākas valstis ir pat pret šādu darījumu nodevu. Līdz ar to es domāju, ka šāda priekšlikuma īstenošana ir pilnīgi nereāli, nereālistiska. Tālāk, ja mēs runājam par uh, startautisko finanšu finanšu darījumu nodevu. Mums eh, noteikti ir jāizpētī, vai tas patiešām ir iespējams, un es patiešām šaubos, vai, kaut kādā, vai tas kaut kādā veidā varētu uh, atturēt no spekulācijām uh, finanšu tirgu iesaistītos tālāk, uh, vai tas vispār kaut kādā veidā ietekmēs uh, G20 secinājums. Protams, mums vajadzētu vērsties uh, pret deficītu un uh, šādi pasākumi, tad, ja mēs runājam par finanšu un ekonomikas krīzi, ir nepieciešami. Mums uh, vajadzētu palīdzēt sociāli vārīgākajiem slaņiem, bet īstenībā šādi pasākumi šiem cilvēkiem jostas liks savilkt vēl cīk ciešāk. Mums ir jāvajag, jāsaprot, ka valstīm būs jātaupa un jātaupa aizvien vairāk, un es nezinu, vai tādā veidā varēs sasniegt 2020 stratēģijas mērķus. Tālāk, ja tiek runāts par ieņēmumu bāzes spēcināšanu, uh, izveidojot šo starptautisko darījumu nodevu, eiro obligācijas, eh, nodu, eh, ienākumu nodokļu paaugstināšanu. Tas viss netiek šeit ņemts vērā, un es domāju, tas jau ir visai dīvaini. Tālāk krīze, protams, ietekmē mūsu sabiedrības vērtības un pamatus Un, protams, Eiropas Savienības valstīs eh, ir bēdīga situācija, tiek samazinātas pensijas, cilvēkiem ir jāstrādā ilgāk, tiek eh, samazinātas sociālās priekšrocības, un, protams, līdz ar to šī sociālā plaisa kļūst aizvien lielāka un aizvien pieaug nabadzīgo cilvēku skaits. Runātājs tiek pārtraukts, un tagad Naidžels Faračs lūdzu. E EFD grupas vārdā lūdzu. Well, you, Lielas paldies, Van Rompēkungs, par uh, jūsu runu. Manuprāt, tā mums uh, deva ļoti daudz, jo šķiet, ka Eiropas Savienībā viss, kas brūk un jūk. Jūs teicāt, ka samits notika, ka eiro krīze ir beigusies, ka mēs esam atkāpušies no, no dziļākā punkta, un tad jūs man uh, iedavāt tādu dārgakmeni šīs dienas galveno citātu, proti, ka Eiropa ir uh, kļūsi par upuri savai veiksmē. Es domāju, ka miljoniem cilvēku varēs pasmaidīt to uzklausot. Šķiet, ka es skatīšos, ka. Uh, um, ziņās jūs izskatīsieties kā tāds kā sapņotājs, kā ideālists. Jums Jūs izteicāties tā, ka ir tādas valstis, kas neiedarās Eirozonā, ka tās ir pārkāpušas noteikumus, bet jūs turpinājāt šo politisko projektu. Uh, Jūs uh, vienkārši lidojat uz liesmām uh, ar saviem vaskas pārniem un drīz nogāzīsieties zemē. Jūs uh, pagājušajā nedēļā man aci pret aci atzināt, ka nav B plāna, nav šāda rezerves plāna, lai palīdzētu tādām valstīm kā Grieķijai, Spānijai un Portugālei, kas noteikti drīz dabūs atteikties no šīs valūtas. Nav nekādas iespējas šīm valstīm sākt eh, brīvi rīkoties ar savu nacionālo valūtu. Cik ilgi tad šīm valstīm nāksies ciest no šī eiro sapņa? Cik daudz bezdarbnieku mums ir vajadzīgs? Eh, cik lieli nemieris ielās ir vajadzīgi, lai atteiktos no valūtas, kas vienkārši nespēja darboties? Es brīnos, cik ilgi vācieši turpinās maksāt šos milzīgos rēķinus. Pats uh, interesantākais ir tas, ka jūs un ik viens šajā telpā uzskata, ka uh, ir labs eiropietis. Es uzskatu, ka šai vietai nav vispār nekāda sakara ar Eiropu. Nav tādas lietas kā Eiropieša identitāte. Īstenībā Eiropas spēks ir tās daudzveidīgumā, valodas, kultūras un valstu daudzveidīgumā. Un ļoti ironiski ir tieši tas, ka tieši eiroskeptiķi izrādīsies par labajiem eiropiešiem. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu Madlēner kungam pie politiskajām grupām nepiedarošo deputātu vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, pirmām kārtām eh, vēlējos eh, pastāstīt par to, kas notika Nīderlandes vēlēšanās. Mana partija, Brīvības partija, ir pieaugusi. Tātad mēs, mums kādreiz parlamentā bija 9 vietas un tagad ir 24. Tātad mēs spoži esam uzvarējuši vēlēšanās. Tas nozīmē, ka Nīderlandieši vēlas mazāk imigrācijas, mazāk Eiropas un vairāk drošības. Uh, iekšējais tirgus eh, bija laba ideja, bet mums vajadzētu beigt gāzt naudu eh, iekšā vājajās valstīs. Un varbūt, eh, ka mums vajadzētu saprast, ka šie plāni nav nepieciešami, jo tas izšķērdēs tikai vēl vairāk naudas. Un šie spītīgie plāni, tos jau vajadzēja izvērst pirms vairākiem gadiem, kad Grieķija piedāvāja šos aplamos skaitļus. Jūs bijāt akli, viņi vienkārši gadu garumā jūs krāpa un jūs neko nedarījāt. Un priekšādā priekšsēdētāji kungs, jūs joprojām esat akli. Un tagad tās valstis, kas vēlas šeit iestāties Eiropas Savienībā, daudz pie mums durvīm - Albānija, Kosova, Turcija. Un tagad mēs runājam arī par Islandi, par valsti, kas ir cietusi bankrotu. Eh, tādu valsti Eh, kas saskaņā ar pētījumu rezultātiem ir piekrāpus Nīderlandes banku. Un Grieķija ir darījusi tieši to pašu, un jūs atteicāties eh, runāt stingru valodu ar viņiem. Un tagad jūs tā Islandē droši sakat, nāciet tik iekšā, stājieties iekšā. Un mēs nedrīkstam pieļaut šādu situāciju. Jūs esat pilnīgi akls, jūs esat akls uz šiem nākamajām papelšanāšanas kārtām, jūs esat akls un neņemt vērā pilsoņu vēlmes. Paldies! Eh, Paldies, turpina priekšsēdētājs. Lūdzu. Yes, please. Zilās kartītes jautājums, lūdzu. Estive a ouvir o senhor deputado com toda a atenção. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos lūgt jūsu uzmanību. Tā tad apgalvot, ka šis parlaments nav nekāds parlaments, bet, bet tikai kaut kāda parlamenta parodija, tad es gribētu uzzināt, šie, ko šie cilvēki šeit dara un kā viņi saņem savu algu, par ko viņi saņem savu algu. Priekšsēdētāji kungs, es jums varu atbildēt. Mēs šeit cīnāmies pret tādiem cilvēkiem kā jūs un vēlamies, lai Eiropas pilsoņi uzzinātu patiesību par šo parlamentu, kas tikai šķērdē naudu. Un tieši tādēļ mūsu partija, partija par brīvību, vinēja savās vēlēšanās Nīderlandē. Un tas ir skaidrs signāls. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Eiropadoms prezidentam Hermanim Van Rompim. Godātie kolēģi, priekšsēdētāji kungs. Man nav problēma uzklausīt kritiku. Man ir problēma ar vispārīgo pieeju, un es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Kad es šeit biju marta sākumā, februāra beigās, un mēs runājām par eh, pirmo neformālo Eiropa padomi sanāksmu rezultātiem, bija ļoti liela šaubas par to, ka mums izdosies eh, izveidot Grieķijai eh, finanšu atbalsta plānu un ka Grieķija būtu gatava pieņemt nepieciešamos pasākumus, lai koriģētu visu to, kas bija nepareizi izdarīts iepriekš. Bija ļoti liels šaubas toreiz. Dažas nedēļas vēlāk mēs vienojāmies 70 miljardu plāniem, un Grieķija arī ievērojami uh, rekt, uh, koriģēja savu budžetu pat par desmit punktiem. Kad mums teica vairākas nedēļas atpakaļ, Mēs izveidosim potenciālo glābšanas plānu 750 miljārdu eiro apmērā, no kuriem 500 miljārdus finansēja Eiropas Savienība kopumā. Mums neviens nekad to, ne, tā nebūtu ticējis, bet mēs to esam izdarījuši, mums tas ir izdevies. Daži sacīja, ka vidusjūras valsts valstīs ir cita kultūra, šīs valstis nevar pieņemt tiešām nopietnas reformas pasākumus, ka tas nav tā vērts nemaz, bet kad es redzu, kas notiek tagad šajā valstī un uh, cik sāpīgos apstākļos tas notiek, un neviens par to nepriecājas, bet es, kad raugos, kas tur notiek tagad, tad es varu apliecināt, ka notiek ievērojams kultūras izmaiņas. Kad es uzklausu kritiku par klimatu, Eiropas Savienība ir izstrādājusi pasaulē ambiciozāko programmu. Mūsu 2020 20 programmai esam pat piešķīruši juridisko pamatu un visi mūs par to apskauž, bet kad es uzklausu kritiku, tad man liekas, ka mēs nedarām pilnīgi neko. Un ziniet, man tas īsti nepatīk. Es nesaku, ka tagad vajadzētu būt visiem naivi optimistiski noskaņotiem, bet nu, tas, kas mani traucē, ir uh, tas, ka katrs uh, sasniegums tiek uh, uzskatīts par nevērtīgu, bet kad es redzu par pēdējā mēneša rezultāts, es tomēr priecājos par mūsu rīcības pozitīvajiem rezultātiem, kad mēs runājam par labāku pārvaldību. Protams, ka eiro mums ir arī ļoti daudz palīdzējis uh, krīzē. Es nevaru iedomāties nevienu sekundi, kādas būtu finanšu krīzes sekas. Ja mūsu rīcībā nebūtu šī uh, kopīgā valoda, uh, valūta, es nevaru iedomāties, cik lielā nestabilā situācijā mēs būtu nonākuši, lielā monetārā nestabilitātē, ja mums nebūtu eiro. Uh, mēs nonāktu 30. gadu krīzē ar uh, ārkārtīgi liela devā, uh, valūtas uh, um, devalvācija un tam līdzīgi. Esam saglabājuši stabilitāti pateicoties eiro. Protams, ka ir problēmas, protams, ka ir atšķirības arī eirozonā un mums tās ir jāmazina. Es nebiju šeit eh, gadsimta pirmajās desmitgadēs, es biju citviet, bet kas eh, šajā institūcijā un citās institūcijās, kurš bija tas, kurš norādīja uz šīm smagajām uh, maksājuma bilances problēmām un konkurētspēju, tāda nebija neviena. Un tagad mums ir jākoreģē mūsu uzvedība, mums šeit ir kopīga atbildība, lai eiro būtu stabila valūta. Ekonomiskā, ekonomika un politika, tām ir jābūt konverģē, tām ir jābūt kopīgām, ir jāveicina konverģents un jāmazina atšķirības. Tas ir mūsu uzdevums. Par sankcijām runājot, es uzskatu, ka ir daudz arī citu argumentu ne tikai sankcijas. Valdības nereaģē, jo tās baidās no sankcijām. Bet, ja mēs runājam par sankcijām, tad, tad darba grupā mēs uh, jau strādāsim pie konkrētiem rezultātiem, konkrētiem pasākumiem. Ne, sankcijas ne tikai šajā kor, uh, koriģējošā aspektā, kuri ir pārkāpušo 3% deficītu, bet arī uh, prevent operatīvajos aspektos, strādājot ar valstīm, kuras ir zem 3% līmeņa, bet kas nerespektē savu vidustermiņu plānu un kuru parāds ir pārāk liels, un kura tās nedodas pareizā virzienā vai nepietiekam ātri. Tie mēs varēsim iekļaut, uh, tik cik mums to ļauj līgums, paredzēt sankcijas, kas ies tālāk uh, par um, paktā noteikto Šīs sankcijas mēs paredzēsim arī kā preventīvas un stiprināsim tās arī šai koriģējošā fāzē. Mēs neesam izdomājuši kādas sankcijas, kurām nav pamats līgumā Mēs iekļausim godātie kolēģi mehānismus. Pirmoreiz, līdz šim tas tā vēl nekad nav bijis. Mehānismus attiecībā uz maksājumu bilanču nestabilitāti, līdzsver trūkumu, arī par konkurētspējas atšķirībām. Tā ir pirmā reize, kad mēs pie šādiem mehānismiem strādāsim, līdz šim nekas tam līdzīgs vēl nav bijis. Mēs radīsim jauninājums ar šo darba grupu, pateicoties komisijas priekšlikumiem un idejām, ar kurām tā nāks klajā pēc dažām nedēļām šajā ārkārtīgi svarīgākajā konkurences do jomā. Esmu pret šo apgāstu eiroskepsi, kad ir rezultāti, kad ir plāni, programmas un kad ir konkrētas ieceres, tad mēs jau iepriekš tās demolē, tās uh, kritizējam un tās apgāžam. Uh, Es runāju par visu institūciju pārvaldību un ieviesīsim tās pamazām progresīvi un esmu pārliecināts, ka mēs gūsim panākumus. Par finanšu pāraudzību, protams, ka par to tiek runāts arī Eiropā domē. Protams, ka par to tiek runāts arī ar finanšu ministriem. Taču, kad esam šeit Eiropas parlamentā, mēs arī par to varam runāt. Tas nav grēks par to runāt. Uh, Mēs nevienu nu, nevēlamies šeit mācīt, bet mums ir par to jārunā. Un es šeit nekariķēju par eh, to, ka vienkārši ar eh, rokas reizienu mēs visu aizslaukam un ka mēs gribam tikai koordināciju. Nē, es saku, ka šajā ārkārtīgi svarīgajā jomā, protams, arī cits vēl ir svarīgs finanšu nozarē, bet tieši šajā fundamentālajā jomā mums ir jārunā kopā padomēji, ne tikai Eiropadomēji, bet padomēji un parlamentam, lai 1. janvārī varētu darbu sākt jaunās institūcijas, un mums tās ir nepieciešams. Un arī finanšu jomā, arī šeit Eiropa ir vadonis. Vai jūs domājat, ka G20 mums aplaudēs, ja visas dalība valstis, visas valstis, kas piedalās G20? nevis Eiropas Savienības dalībvalstis, bet arī Barozo kungs un es, mēs nāksim klajā ar, bank, ar nodokli bankām, vai jūs domājat, ka mums tiešām aplaudēs par šo ideju, arī mēs esam šeit uh, uh pionieri. Vai jūs domājat, ka tad, kad mēs runāsim par finanšu darījumu nodokli, vai mūs, mums aplaudēs? Arī mēs esam šeit pirmie ļoti daudz jomās, e, vides, finanšu jomā. Mēs nākam klajā ar ļoti ambiciozēm, drosmīgām iniciatīvām, un mēs aizstāsim šīs iniciatīvas arī pasaules līmenī un arī dažās nozarēs, kā piemēram banka nodokļu jomā. Ja nav vienošanās pasaules līmenī, mēs uh, rīkosimies Eiropas līmenī. Uh, Dažas dalībvalsts pašas jau pieņem iniciatīvas, un esmu ļoti apmierināts un lepns ar to, ka pats es biju premjerministrs, mēs bijām pirmā valsts Eiropā, kura uh, pieņēma uh, šo iniciatīvu pār uh, uh, banka institūciju aplikšanu ar nodokli. Jā, es uzklausīju kritiku, bet mana pieeja ir pozitīva Daži no jums eh, aicina mūs būt daudz pozitīvākiem un tāpat laikā kritizē mūsu darba, nekādas problēmas ar to nav, bet es gribu jebkurā gadījumā uzsvērt, ka tas, kas mums ir izdevies ļoti sarežģītos nosacījumos, uh, šajos pirmajos uh, eh, 3-4 mēnešos ir liels panākums, un mēs tā arī turpināsim darbu. Pēc dažiem mēnešiem tie, kuri mums kritizē tagad, mums aplaudēs. Paldies! Dziękuję, panie przewodniczący, pan przewodniczący Barozo. Bardzo proszę. Paldies. Barozo, kungs, lūdzu. Man tika uzdots īpa, īpaši jautājums par uh, finanšu uzraudzību. Uh, finanšu uzraudzība ir tāds kā Eiropas reforma flagmanis, jo visas jaunās vienošanās uh, ņem vērā jauno finanšu tirgu arhitektūru. Piemēram, mēs piedāvājam, ka kredītu reitinga aģentūras uh, varētu būt eh, daļa no tām jaunajām institūcijām, par kurām runājam. Tieši tādēļ mums ir jāvienojas par uzraudzības arhitektūru, kāda tā izskatīsies. Komisija ir piedāvājusi savu priekšlikumu pēc tam kad eh, augstā līmeņa grupa, ko eh, vada Larozie kungs, mums šo priekšlikumu piedāvāja. Es vēlēs atkal pateikties Eiropas parlamentam par izrādīto atbalstu, par jūsu ambīcijām. Tas mums palīdzēja garantēt to, ka padome eh, pavirzījās malā no savas decembra pozīcijas, arī ļoti būtiskos punktos, kas bija patiešām nozīmīgi Eiropas parlamentam, bet, protams, tagad katram ir jākaldina kompromiss, un tas ir pats galvenais jautājums. Tas ir jāuzdod visai Eiropas Savienībai. Jo, ja mēs vienmēr pastāvēsim tikai uz vienas pozīcijas un e, sapratīsim, ka citi nedara pietiekami daudz, un tad mēs uz priekšu nekustēsimies. Mums ir nepieciešami kompromisi. Es uzskatu, ka mēs varam varbūt vienoties, protams, ņemot vērā arī uh, e, Eiropas parlamenta eh, bāžas par konkrētiem toksiskajiem produktiem un eh, darījumiem, kas varētu būt bīstami. Mums ir jārunā arī par tiešiem lēmumiem, kas ietekmētu finanšu uzņēmumus un īstenībā uh, Eh, tā būtu padoms galvenā darbības joma. Tālāk, ja mēs runājam arī par depozītu garantijas schēmām, eh, cīņu pret krīzēm, mums šeit ir jāpieņem pietiekami skaidri mehānismi. Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz iespēju. Rīt būs trialogs un tas patiešām ir ārkārtīgi nozīmīgs. Protams, eh, dzīve nekļūs vienkāršāk, ja mēs kavēsimies. E, vis, e, Es domāju, ka tie, kas eh, ir atturīgi, kam ir kaut kādi iebildumi, protams, viņi noteikti arī atturēsies lēmumu pieņemšanā, un tas visu vēl vairāk sarežģīs. Bet mēs nevēlamies eh, novilcināt šāds Eiropas arhitektūras izveidošanu finanšu tirgiem. Mums ir jāsaprot, ka tādā veidā mēs gandrīz ne būs gandrīz neiespējami panākt to, lai jaunās iestādes sāk darboties no 2011. gada 1. janvāra un mums ir jāpadomā arī par jaunu sistēmu saskaņā ar 2020 stratēģiju, izveidojot labu ekonomikas uzraudzību un es ceru, ka pietiekam daudz jau tiks uh, izdarīts finanšu pakalpojumu regulas jomā un, protams, 2011. gadā mēs varētu veikt patiešām daudz un es vēlētos lūgt jūsu atbalstu un es lūgtu, lai Eiropas parlamenta priekšsēdētājs mani uzklausītu, jo Es Eiropas parlamentā un arī dalībvalstīs lūdzu e, cīnīties par kompromisiem un e, visiem panākt e, solīt pretī citam citam, vienam otram. Kopienas metode, protams, nozīmē kompromisu, tā ir balstīta uz kompromisu. Kopienas metode nav tikai pozīcija atreferēšana, mums ir jārunā par kompromisiem tieši tādēļ. Bien sûr. And that's what, that's... Tieši tādēļ komisija pieprasa, lai padome kaut ko darītu lietas labā. Mēs esam piedāvājuši kompromisu tekstu redakciju šodien, šodien, un, protams, mēs turpināsim savus centienus un veiksim ļoti draudzīgu spiedienu uz visām iesaistītiem pusēm, lai pavirzītos priekš. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies individuāli runātāji. Pirmais Karas kungs, divas minūtes Van Rompē kungs. Es vēlējos runāt par diviem aspektiem. Varbūt nerunāsim par to, kas noticis eh, pēdējo mēnešu laikā, runāsim par to, kas notika Eiropa padomē. Kādā laikmetā mēs īsti dzīvojam? Kur mēs atrodamies? Es vēlējos dzirdēt daudz vairāk eh, paškritikas. Jums vajadzēja varbūt labāk izvērtēt ieguvums un zaudējums, eh, spēcīgos un vājos punktus. Kas tad īsti ir noticis? Uh, Eh, konkrēti Eiropadomas rezultāti, protams, eh, eh, neatbild tam, ko teica Frančiska Rīda Strasbūrā, jo padome tikai turpināja paust savus apņemšanās un nerunāja konkrētu valodu. Mēs visu laiku gaidām kaut ko no padomes. Uh, es no komisijas arī vēlējos kaut ko sagaidīt. Es vēlējos sagaidīt līdera lomas spēlēšanu, bet padomē nevajadzētu vilkt gumiju, nevajadzētu bloķēt, vienkārši vajadzētu atbalstīt komisiju un vajadzētu parūpēties par pietiekam ātru lietu ritumu. Dāmas un kungi! Uh, arī jaunā metode man īpaši nepatīk, šī vēstuļu rakstīšanas metode. Mēs te saņemam vēstules no Sarkozī 24 stundas pirms Eiro padoms, tad mēs saņemam vēstuli no Barozo, no Van Rompe. Īstenībā tās ir vēstules, ko viņi ir adresējuši paši sev. Saņemam vēstuli no Obamas, no Kanādas. Un mēs nevēlamies šīs vēstules, mēs vēlamies datus, faktus, konkrētus piedāvājumus. Uh, Un e, nevajadzētu varbūt visu laiku tikai rakstīt vēstules, vienkārši mēģiniet īstenot šīs iniciatīvas. Tālāk 2020 stratēģija, izveidot no šīs stratēģijas konkrētu projektu, kas radītu jaunas darbvietas un e, veicinātu ekonomisko izaugsmi. Bet e, vēl nekas nav konkrēti nolēmts, nav tāds projekts. Mums arī nav projekts, ko piedāvāt G20. Tika runāts arī par eh, starptautisko darījumu nodokli, bet nav tāda Eiropas projekta. Finanšu tirgu uzraudzība tiek bloķēta trialogā. Eh, riska ieguldījuma fonda likumdošana arī tiek bloķēta trialogā. Arī mīmaiņas darījumu eh, jautājums tiek bloķēts trialogā. Un Dalību valstis atbalsta tādu kapitāla definīciju, kas īstenībā nāk par labu Amerikai. Dārgie kolēģi, nu darīsim kaut ko lietas labā, pāriesim no vārdiem pie darbiem. Runātājs tiek pārtraukts. One minute 30. Merci, monsieur. Minūtītes, Simperēs kungs, liels paldies priekšsēdētāja, godētais Eiropadoms priekšsēdētāja kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs par laimi 2020 stratēģijā tiek paturēti mērķi attiecībā uz nabadzības samazināšanu. Mūsu satraukums ir tāds, ka budžeta konsolidācijas stratēģija būtu pārāk strikta un tādējādi arī varētu apdraudēt cīņu par nabadzības samazināšanu jo tiek mazināts finansējums valsts uh, dienestiem, kas ir tik nepieciešams par uh, ekonomisko pārvaldību priekšsēdētājs. Nevēlos kritizēt visu, ko dara Eiropa padomē. Mēs gribam šeit izvērst auglīgas debatas, un auglīgajās debatēs mums ir 23 svarīgi priekšlikumi, kāds vēlētos jums piedāvāt. Pirmā lieta, jūs teicāt, ka makroekonomiskie jautājumi par uh, eh, līdzsvērt trūkumu, šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Mūsu lielās bāžas ir par to, ka debatas, kuras sākas, uh, un kur tiek atkārtot, cik, nepie, cik nepieciešams ir stiprināt stabilitātes un izaugsmas pakta nosacījumu piemērošanu, ka tas apmierina vienus un uh, ka mums nav nepieciešamie rīki metodas, lai varētu samazināt šīs atšķirības, kas apdraud Eirozonas stabilitāti un kas eh, dažiem eh, ļauj uzskatīt, ka Eirozona vairs netiek uzskatīt kā viens kopums. Otra lieta, kas arī mums ir ļoti svarīga - sankcija jautājums. Jūs sacījāt, ka nevajadzētu uh, sankcionēt tos, kuriem ir deficīts. Vajadzētu vajadz, varbūt arī padomāt par inteliģentām, gudrām, saprātīgām sankcijām, piemēram, uh, valsts, kur atrodas uh, grūtībās, vajadzētu lūgt palielināt dažus nodokļus, un lai šie nodokļi tiktu ieskaitīti Eiropas budžetā, ir arī vēl citas sankcijas, kas nav saistītas tikai ar uh, bal liekšanu balsot un tam līdzīgi. Tagad Gulārs kundze minūte 30. Aldi grupa lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs, jūs visi uzklausījāt. Uh, Ričs Pretroliem prezidenta sacīto, kurš teica, es gribētu dzīvot tā, kā dzīvoju agrāk. Es domāju, ka Eiropa padome pašlaik ir valdības, kuras vēlas dzīvot tālāk. Tā it kā krīze nebūt, nemaz nebūtu bijusi un kuras saka, mēs paturēsim arī pāraudzību tā, kā tā bija iepriekš. Bet noticis ir tik daudz. Līdz ar to arī Larzier priekšlikumu mēs varam uh, atšķēdīt, mēs varam atteikties no parlamenta prasītā, jo pēc būtības tā taču jau bija tikai tāda neliela krīzīte, kas ar mums te notika un mums neko īpaši nevajadzētu mainīt, bet tā neuzskata Eiropas parlaments. Katram ir jāuzņem sava atbildība. 2009. gada decembrī Ekofin Sān padomē vienbalsīgi. Uh, pieņēma nostāju, kas bloķēja iespēju a, diskutēt par koplēmumu. Par koplēmumu. Tika pateikts ļoti skaidri, padomāju, ka tas nedarbos. Un tad mēnešu laikā teica, nu, Būtu tas kaut kas mainīsies, un tad 10. maijā Ekofīna nobalsoja par uh, saistošu tekstu. Lūk, šeit mēs esam nonākuši priekšstādētāji. Mēs negribam nekādas atlaides. Mēs arī gribam, lai janvārī strādā jaunās institūcijas. Mēs gribam, lai šīs institūcijas darbojas, lai tas būtu kopienas institūcijas, kur mēs kopā lēmam par kopīgiem noteikumiem, kas piemērojas uh, finanšu pakalpojumiem un finanšu institūcijām. Sistēma, kas nebalstās uz tikai vienīgi dalībvalstu labo gribu un kas Uh, arī, snied, kas arī bloķē dalību valstu balsojumu, vismaz tām dalību valstīm, kuras nevēl šādu uzraudzību. Mēs šādu uzskatām. Paldies! Kožušņī kungs minūte lūdzu. Pane předsedo rady, pane předsedo komise. Uh... Priekšsēdētāji, Padomas prezidenta kungs, komisijas priekšsēdētāja kungs, es eh, darbojos INKO komitejā, kas ir eh, atbildīga par patērētāju aizsardzību. Vairākas reizes esam pie sevis aicinājuši Montī kungu. Viņš eh, sagatavoja ziņojumu, Montī ziņojumu. Manuprāt, šis ziņojums bija ļoti veiksmīgs. Te ir runa par mūsu uzrīkstēšanos, par Eiropas vadītāju un dalībvalstu vadītāju uzrīkstēšanos šīs idejas pārņemt un arī tās veiksmīgi realizēt. Šajā sakarībā vēlētos uzdot jums jautājumu. Esmu dzirdējis baumas, ka gan padomē, gan komisijā jums ir nolūks ieviest stiprāku eiro un vājāku eiro. Es patiešām pretojos šai idejai, jo mums jau ir pieredze ar austrumu un rietumu marku, kas darbojās augstākara periodā. Vārds eh, Portas kungam. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām, ja ir runa par bankām un par finanšu darījumu nodokļiem, es nevēlētos, lai tiek daudz runāts par šiem finanšu darījumu nodokļiem. Mums īstenībā ir vajadzīgs vairāk darbu. Pastīsimies uz G20. Mēs eh, Tur būsim it kā pionieri, bet mums nebūs nekādas ietekmes. Ja runa par ekonomisko politiku, vai tiešām padomē ir pamats teikt, ka tā vēlas samazināt nabadzību Eiropā, kamēr tajā pašā laikā visos dalībvalstu budžetos var atrast politiku, kas ir balstīta uz krasiem samazinājumiem sociālajos izdevumos. Tā ir īsā problēma. Kā mēs varam nodrošināt ilgspējīgu izaugsmi, ja tajā pašā laikā visas dalību valstis savu politiku veido tikai ar vienu mērķi, proti samazināt algas un ieviest dažādus negodīgus nodokļus. Tieši tāpēc arī mēs saskatām problēmas padomas darbā. Padome šķiet darbojas kā Vatikāns. varētu šeit izdarīt salīdzinājumu ar José Saramago Portugālē. Šī apsēstība ar dalībvalstu budžetiem un ideja, ka komisijai vajadzētu dot zaļo gaismu pirms budžets tiek apstiprināts, man Rompēkungs šeit izmantoja salīdzinājumu. Viņš eh, runāja par profilaktiskām sankcijām nacionālajos budžetos. Ko tad tas īsti nozīmē? Es gribētu saprast, eh, ko jūs ar to domājāt. Manuprāt, tas ir nepieņemami. Izskatās, ka tas ir tāpat kā Puvu Zelas futbola čempionātā. Um, par Azokungs. Jūs uh, Eiropadomes secinājuma 11. punktā runājat par profilaktisko instrumentu stiprināšanu, lai varētu sasniegt stabilitātes un izausmas pakta mērķus. Tas attiecas arī uz paziņojumu. Pēc šī paziņojuma sākās diskusijas par eh, dalību valstīm, kas eh, ir eh, uzņēmušās saistošas pienākumus. Ministri ir izteikuši priešlikumu. Un pamats ir tāds, ka valstīm ar lielākiem aktīviem īstenībā radīsies problēmas. Tām netiks dota tāda priekšrocība, un līdz ar to arī mums vajadzēs klausīties, ko saka Eiropas centrālā banka. Ir jādomā par solidaritātes mehānismu, kas ir iekļauts stabilitātes paktā. Mums ir jāatcerās, ka ir arī tādas dalība valstis, kuras na, nedzīvo ar tik augstu dzīves līmeni kā citas lielākās dalība valstis. Grifina kungam viena minūte. Priekšsēdētāji, šī stratēģija darba vietām izklausās ļoti labi, bet realitāte uz vietas ir pavisam savādāka. Šekojošs piemērs - tirsniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Indiju, graujoši ietekmēs Indijas lauksaimniecību un farma, farmācijas industriju. Indiešus ļoti uztrauc uh, šī ietekme uz viņu labklājību un neatkarību. Ja indieši tik ļoti uh, par to uztraucās, tad mēs gribētu uzdot jautājumu, uh, ko tas maksās darbiniekiem Eiropā un Amerikā. Ir jāatcerās, ka mēs apējam visādus, eh, visādas robežas, kas ir uzliktas imigrācijai. Indijas darbinieki tādējādi var aizstāt eh, britu darbiniekus eh, tērauda un automašīnu rūpnīcās, kur pašlaik indiešu strādnieku nav. Šī, šis tirniecības nolīgums uh, sagraus algas un arī nodarbinātību daudziem tūkstošiem eiropiešu. Tā nav nekāda nodarbinātības stratēģija, tā ir vienkārši lielo uzņēmumu alkatība. Jose Garcia Margarjo Mārtiņš lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Ja runa par finanšu uzraudzību, tad vienīgie jūtamie pasākumi, ir eh, ekonomiskās pārvaldības jēdziens. Liekas, ka mēs šeit radam arvien lielāku sajukumu. Šorīt rotējošās prezidentūras pārstāvis teica, ka mēs esam ļoti tuvu nolīgumam. Bet eh, es domāju, ka tā nebija taisnība. Mēs neesam panākuši vienošanos, bet šķiet, ka padome nav pietiekami uh, droša, lai pastāstītu, kā mums vajag rīkoties. Es uzskatu, ka padomē vajadzētu spērt pirmo soli. Galu galā tā ir padomis vienošanās, un padomē vajadzētu šeit iekļaut pašu minimumu. Vienīgā kompetence Eiropas līmenī būtu tehniski harmonizācijas līdzekļi, lai varētu interpretēt Eiropas Savienības tiesību aktus. Līguma 290. pāns pilnībā to nodrošina. Komisija varētu darboties balstoties uz esošo banku, uh, balstoties uz esošo banku uzraudzības komiteju. Mums ir jāuzdod jautājums, cik daudz bankām ir vajadzīga uzraudzība no Eiropas iestādes puses. To varētu darīt uh, šīs parlaments. Šīs parlaments varētu veikt šādas pārbaudes. Tāpat arī ir jādomā par uh, tām bankām, kuras ir uz bankrota robežas, tās vajadzētu īpaši uzraudzīt. Ja banka saskaras ar kādām grūtībām, tad bankas uzraudzības iestādē ir jābūt pietiekami daudz uh, instrumentiem un līdzekļiem, lai varētu ierobežot uh, ietekmi, ko šis, šīs bankas bankrots radītu visā ekonomiskajā sistēmā. Tāpat arī ir jāparedz uh, finanšu novirzīšana no konkrētās nozares. Uh, ir jāievieš attiecīgi politiski principi tā, lai nenāktos visiem maksāt par uh, neracionālu dažu individu rīcību. Pirmdien Barozo kungs tikās ar runātājs tiek pārtraukts, vārds tiek dots Maiklam Kašmanam, pusotra minūte. Uh, Daudz paldies priekšsēdētāji Barozokungs, Van Rompēkungs. Man ir dotas 90 sekundes, un uh, tas patiešām nav daudz, taču es centīšos atgādināt, ka uh, referenti par vidustermiņa pārskatu tūkstošgadas attīstības mērķiem norāda, ka ANO aplēses rāda, ka 90 sekundēs 45 cilvēki būs zaudējuši dzīvību jaunatīstības pasaulē, tad, tad viens cilvēks mirst mm, ik pēc divām sekundēm. Šīs nāves izraisa vienkāršas slimības, dzemdības, HIV, aids, nepilnvērtīgs uzturs, tuberkuloze, malārija. Katru sekundi. Tātad kad ik pēc divām sekundēm mirst kā cilvēks. Tieši tāpēc mums ir jāpilda mūsu apņemšanās attiecībā uz tūkstošgadas attīstības mērķiem. Tas ir jādara gan G20 ietveros, gan ANO ietveros. Tieši tāpēc mums ir jāsaglabā un jāpilda mūsu pienākumi. Mums ir jāfinansē šie ļoti svarīgie projekti jaunatīstības valstīs. Man ir palikušas vēl 20 sekundes, un es gribētu aicināt visus, uh, parlamentā neko neteikt. Līdz būs beidzies man atvēlētais laiks, mums vienkārši vajadzētu pieminēt šos cilvēkus, kas ir nomiruši šos 90 sekundžu laikā. Tās paldies, kodēmais kolēģi. Šaronai Balzē vārds. Pusotra minūte, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Man Rompēja kungs, man ir ļoti liels prieks šo, jūs šeit redzēt. Kā ekonomikas lietu komitejas vadītāja, es gribētu teikt, ka es jūs labprāt redzētu mūsu komitejā, tajā amatā, ko jūs pildat darba grupā. Tad, kad jūs nākat klajā ar savām idejām, tad mēs varam patiešām domāt par uzraudzību un koplēmumiem. Jo ilgāk mēs, jo ilgāk laika mums būs vajadzīgs saprast šos lēmumus, jo vairāk mēs zaudēsim. Tagad es pievērsīšos padomas secinājumiem. Es zinu, ka tie aicina uz ātru rīcību pie uzraudzības paketes, pie finanšu derivātiem un uh, citiem finanšu instrumentiem. Te netiek runāts par kapitāla prasību direktīvu, par CRD3, par tirzniecības grāmatas kapitālu. Tas viss bija mūsu uzmanības lokā jau pirms krīzes. Te bija runa par to, ka šī tirzniecība ir brīva no izmaksām. CR, CRD3 ierobežotu kazino bankas. Tādējādi mums nevajadzēja domāt par aizliegumiem un sadalīšanu. Tad kāpēc gan mēs neliekam šo darbu mūsu prioritāšu saraksta galgalī? Es augsti novērtēju to, ka ir jāpiemēro banku spriedzes testi un lai tie kļūtu publiski. Uh, Es gribētu teikt, ka pašreizējās eh, valsts parāda problēmas varētu tikt atrisinātas, ja mēs būtu šādā veidā rīkojušies jau iepriekš. Bet ir jāatcerās, ka eh, šie spriedzes testi diez vai, neatr diez vai atrisinās visas problēmas. Tos nevar piemērot visām bankām. Pretējā gadījumā šī situācija tikai pasliktināsies. Eh, Cavēlas kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji, godētais padomas prezidenta kungs. Šīs ir ļoti liels gods un prieks. Jūs sveikt mūsu vidū. Ir iespējams tikties Strasbūrā, vēlējos teikt, ka jūsu ļoti tāda lēnprātīgā pieeja pra, problēma risināšanā tiešām bija ļoti svarīga. Pēdējā padomas sanāksmes laikā Vācija pieņēma to, ka uh, mm, Eiropā ir nepieciešama zinām ekonomiskā pārvaldība, bet tā Vācija tāpat laikā arī nevēlējās pieņemt Francijas saprātīgos priekšlikums par to, ka šī pārvaldība ir eh, vismaz sākotnēji jāpiemēro Eirozonas valstīm. Tādējādi tagad mēs. Uh, esam nonākuši Eiroekonomiskās pārvaldības struktūrā 27 dalību valstu līmenī. Kā tad ir politika, ko mēs varam uh, piemērot? Kāda ir politika, kur mēs varam piemērot 27 dalību valstīm, kurām ir tik atšķirīga nodokļu politika, atšķirīgas procentu likmes un tam līdzīgi? Baidos, ka, diemžēl, nonāksim atkal problēmās. Ērinhauser kungs minūte lūdzu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 par dažiem principiem attiecībā uz 2020 stratēģiju. Protams, mēs varam runāt par progresu, tad, ja tiek radītas jaunas darba vietas, kas ir saistītas ar ilgspējīgiem mērķiem, bet neaizmirsīsim to, ka galvenās problēmas ar to nebūs atrisinātas. Kas ir pats galvenais jautājums? Kā mēs varam izlausties no šiem žņaugiem, kas ir uzlikt izaugsmē, kā mēs varam izvairīties no turpmākām krīzēm, kad es sev uzdodu šos jautājumus? Es saprotu, ka ir nepieciešama pamatīga reforma, monetārās sistēmas reforma. Varbūt, ka mums vajadzētu arī padomāt eh, par uh, vairāk banku nacionalizāciju un mums arī vajadzētu padomāt, kā sasaistīt uh, kredīta riskus ar uh, konkrētās bankas likviditāti. Un tikai tad mēs varēsim kaut ko panākt. Paldies! Paldies, Dārēts Hībners kundze, uz divām minūtēm. You, Pre... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Fiskālās un finansiālās reformas nevar aizstāt struktūrālas izmaiņas un nevar aizstāt uh, konkurētspējīgas izaugsmas politiku. Tādēļ vajadzētu runāt par kohēzijas politiku, lai varētu īstenot 2020 stratēģiju. Un ar secinājumiem mēs esam saņēmuši skaidru vēstījumu no padomas, proti, ka mums ir jāizteno 2020 stratēģija, jo īstenībā mums ir jāsaprot, ka Lisabonas stratēģija ciet neveiksmi, bet uh, šī jaunā stratēģija runā par saistošām vadlīnijām, par uh, finansējumu pārnesi uz reģioniem, pilsētām, uz dalību valstīm un tādā veidā reģionu un pilsētas kopīgos Eiropas panākums un mērķis varēs pārvērst savos mērķos. Mums ir jāatbalsta šie mērķi arī finansiāli un ir jāizveido pietiekami efektīvas sankciju mehānisms. Ja mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, es domāju, ka mums vajadzētu darīt eh, ko vairāk. Nevajadzētu tikai aprobežoties ar finanšu uzraudzību. Mums vajadzētu arī runāt par izaugsmu, par konkurētspēju un jāizskauž eh, esošās nepilnības. Un mums skaidri un gaiši ir jāpasaka, kādēļ fiskālā uzraudzība nedarbojās un kādēļ stabilitātes un izaugsmas pakts cieta neveiksmi. Ja mēs vēlēsimies tikai un vienīgi paļauties uz centralizētu fiskālo disciplīnu, varbūt, ka tas piedāvās labāku Eiropas uzraudzību, bet eh, nepiedāvās pietiekam labus risinājumus. Paldies! Jaurego Antendo kungs, lūdzu, divas minūtes. Gracias, señor presidente, señor Van Rampuy. Paldies, priekšsēdētāji. Barozo kungs, Rompēkungs, es uzskatu, ka man noteikti vajadzētu kaut ko pateikt par Eiropa padomu pagājušā ceturtdienā. Tika pieņemti nopietni lēmumi, un tie bija tādi lēmumi, par kuriem mēs pat nebūtu iedomājušies pirms uh, četriem mēnešiem. Un uh, mēs esam pietiek dros, pietiekam drosmīgi kaut ko pateikt krīzes Eiropā īstenībā uh, ir uh, bijušas vēstures sastāvdaļa, un jūs teicāt, ka šī krīze noved pie vairākiem lēmumiem, tika runāts par stratēģijām, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs uh, visai kopīgai Eiropas arhitektūrai. Viens no lēmumiem, ko pieņēma Eiropa adome, ir saistīta ar līguma reformēšanu un ir uh, jāsasauc Eh, starpvaldību konference, lai Lisabonas līguma 38. protokolu varētu pārstrādāt. Ko tas nozīmē, dāmas un kungi? Mēs vienojāmies par to, ka 18 jauni deputāti tiks uzņemti Eiropas parlamentā. 12 dalībvalstis līdz ar to šeit būs pārstāvētas eh, nu, tādā kuplākā pulkā. Tādēļ es vēlējos pateikt, cik būtiski E, ir atzīmēt šo padomas lēmumu un šis lēmums paaugstinās deputātu skaitu Eiropas parlamentā. Šodien valdību konference jau uh, pieņēma šādu lēmumu 27 valstu vārdā, un es to augstu vērtēju, Rompēkungs jo, augs, jo tas arī radīs labvēlīgus apstākļus šī lēmuma ratificēšanai 27 dalību valstīs. Līdz ar to eh, būs eh, valstis, kas Eiropas parlamentā būs pārstāvētas godīgāk un pamatīgāk, arī eh, kalpojot pilsoņiem. Kristians Prieda, divas minūtes. Mulțumesc mult, domnule președinte, domnule Fan Rompuy, domnule Barroso. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, Barozo kungs, uh, Van Rompēj kungs. Pirmām kārtām es vēlējos augstu vērtēt Eiropadomas lēmumu pagājušajā nedēļā par sarunu uzsākšanu ar Īslandi par iestāšanos Eiropas Savienībā. Mans ziņojums par Īslandes iestāju uh, Eiropas parlamentā tika pieņemts ar pārliecinošu balsu vairākumu, un vairums kolēģi bilda, ka viņi piekrīt šīs valsts iestājai ES protams, mums ir jārod kopīgi risinājumi arī lauksaimniecības jomā. Mēs patiešām uzskatām, ka Islanda var sasniegt nospraustos mērķus, daļa mērķu jau ir sasniegti, un, protams, Islanda var pārņemt akī komunitēru un var kļūt par Eiropas saimas uh, ģimenes locekli. Un Islandēji ir eh, ļoti daudz pieredzes eh, vīdes aizsardzībā, tā var pārņemt arī Eiropas Savienības politikas vadlīnijas Arktikas jomā. Protams, Īslanda būs arī ieguvēja, iestājoties Eiropas Savienībā. Mēs runājam par ekonomisko stabilitāti, par lielāku ietekmi starptautiskajā arēnā un, protams, Īslanda varēs arī eh, kaut ko gūt, piedaloties iekšējā tirgū. Es domāju, ka Īslandes eh, iestāja Eiropas Savienībā ir radījusi arī viedokļu šķelšanos šajā valstī. Mums vajadzētu parūpēties, lai Eiropas komisija eh, organizētu debates, eh, kurās tiktu runāts par eh, par par un pret, eh, kas ir sagaidāmi pēc iestājas Eiropas Savienībā. Un, protams, mums ir jāveic sabiedrības izglītošanas darbs šajā valstī. Protams, Islanda varētu organizēt referendumu, lai redzētu, vai cilvēki atbalsta šādas jaunas savienības izveidošanas. Paldies! Paldies! Stavros Lambrinīdis, pusotru minūtu. Τα χρόνια του ευρωοικονομίας του Νότου και του Βορρά ε, απέκλειναν μεταξύ τους. Paldies! priekšsēdētāji, kad um, Ziemeļu un Dienvidu Eiropas ekonomikas, um, tur ir vairākas atšķirības nekā uh, kopīga, un tur ir atšķirīgas sek, um, nozeres, uh, zie, uh, ziemeļos bija smagā industrija un dienvidos vairāk. Uh, pakalpojumi. Līdz ar to dienvidiem vajadzēja ļoti pārstruktūrizēt savu ekonomikas modeli. Tas viss notika pirms eiro ieviešanas, un tā visa rezultātā mēs nonākām pie pārlieku liela deficīta un parādiem. Nu, pretim industriālās valstis ir attīstījušās, jo tās varēja vienkāršāk eksportēt savus preces un to darīt arī lētāk. Līdz ar to ir nepieciešama šī Eiropas ekonomiskā pārvaldība, jo bez šīs pārvaldības mēs eh, tikai vairāk uzsveram šīs eh, atšķirības, vienu trūkumus un citu priekšrocības, lai dienvidu valstis varētu izkļūt no šī aburtā loka krīzes, tad, protams, ir nepieciešams eh, īstenot ekonomiskos pielāgojums, dienvidiem jābūt daudz konkurētspējīgiem, spējīgiem lai varētu eksportēt vairāk preces un pakalpojumus. Nu, lieta ir tāda, ka Vācija, piemēram, kas ir relatīvi turīga, ir samazina tēriņus un tādējādi ierobežo savu arī iekšējo patēriņu. Un tā rezultātā cieši arī citas valstis. Paldies! Vienmēnes devīgā kungs, paldies. Ekonomiskā sociālās e komitejas sanāksmē jūs teicāt, kā finanšu ekonomiskā krīze mums ļāva atrast nepieciešamos mehānismus, lai to varētu šķērsot. Un arī Ekofin sanāksmē ir pieņemt visi šie nepieciešamie mehānismi. Ļoti svarīgi, lai mēs varētu izveidot uh, šādas glābšanas kuģus pirms krīzes. Jūs runājāt pār ļoti striktu uzraudzību. Un tad jūs sacījāt, ka nekādā gadījumā nevajadzētu komisija kontrolētu nacionālo budžetu pirms tas tiek apstiprināts. Es jau teicu Olirēnam, komisāru kungam, es teicu, ka tā ir laba ideja un ka uh, Domāju, tā arī vajadzēja rīkoties. Jo Van Rompēj kungs vienalga, vai mūs aizsargā Eiropas Savienība vai nē. Es, protams, dod priekšroku Eiropas Savienības aizsargām un nevis uh, valdību aizsargām, kuri rīkos improvizējot. Daži saka, tā kā mēs esam Eiropā, uh, vienalga, pēc mums var būt kaut vai plūdi. Bet mums ir arī jāraugās uz valūtām, kuras vēl nav Eirozonā, uz valstīm, kuras vēl nav Eirozonā, jo tur ir kādas krīzes, kas mūs visus. Uh, krīzes laikā runāt par cīņu pret nabadzību runā, ir grūti runāt, jo mums vienkārši nav līdzekļu. Bet, ja mēs esam kļuvuši stīpri, tad tas ir tādēļ, ka mēs esam cīnījušies pret sociālo izslēgšanu un nabadzību. 2010. gads ir cīņa pret nabadzību. Tas ir gads, kurā mēs esam pasludinājuši cīņu pret nabadzību. Mums nepietiek tikai ar secinājumiem, mums ir nepieciešams secinājumi, kas būtu daudz dinamiskāk un aktīvāk šajā jomā. Liels paldies, Trautman! Uh, kungs, kundzem. Priekšsētāji kungs, jūs sacījāt brīdi atpakaļ, ka Eiropa nostājai jābūt ļoti vienotai un stingrai, ierodoties G20, lai Eiropas Savienība būtu uzticama starptautiskajā līmenī, bet pirmkārt ir nepieciešams būt arī uzticamiem pilsoņu acīs, kas gaida, lai Eiropas Savienība varētu um, izkļūt no krīzes. Es gaidīju 27. jūnija Eiropadam secinājums, lai tur, lai tur būtu runa par, eh, makram, lai tur būtu runa par makronomisko uzraudzību, par finanšu pakalpojumu uzraudzību, un mēs redzam, ka nu, tā, gluži tas tā nav. Otrkārt, pēc tam, kad tiešām Eiropas Savienībā nav bijusi iekšēja solidaritāte, tagad tai ir jābūt vadonim, lai izkļūtu no krīzes. Jāsaka atklāti, mums eh, trūkst šis pamats un kontrola, kas rada finanšu un politisko nestabilitāti, kur pretim, kamēr eh, tas rada pienākumu dalību valstīm un Eiro grupai nodrošināt ekon, nacionālo ekonomiku koordināciju. Eiro nedrīkst būt simbols dārgai dzīvē mūsu līdzpilsoņu acīs. Uh, Mums vairs nav jā, jāiedrošina tirgi, mums ir jāiedrošina pilsoņi, lai mēs visi varētu kopā izkļūt no krīzes. Treškārt, arī mužu disciplīnas stiprināšana šajā krīzes laikā tam nevajadzētu pacināt recesiju. Mums ir nepieciešami pierādījumi par to, ka 2020 stratēģija tā tiks paredzēt nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai varētu attīstīt un arī orientēt ekonomiku uz nākotnes tēriņiem, nodarbinātību, solidāriem un auglīgām investīcijām. Tas ir jāciet priekšsēdētāji kungs šie brīdinājumi, kurus mēs dzirdam. Runātāji pārtrauc priekšsādātājs. Delvo, kundze divas minūtes priekšsādātājai kungs, bieži vien esat teikuši, ka, ne, kad ir nepieciešamība, ir jāpieņem likumi, un uh, krīze ir norādījusi uz to, mums ir jābūt radošiem. Uh, inovatīviem. Esmu ļoti priecīga par uh, padomes uh, spēto soli uz uh, patiesu ekonomisko pārvaldību. Vienkārši ekonomisko politiku koordinācija ar to vien nepietiks lai mēs varētu izveidot budžetu federāciju. Nevis tādēļ, ka mūs uz to spiež apstākļi, bet gan tādēļ, ka esam paši to lēmuši pēc brīvas gribas. Arī padome stiprinās izaugsmas attīstības paktu, tas ir ļoti labi, bet uh, budžeta disciplīna jānodrošina arī ar sankciju palīdzību. Sankcijas ir stiprināts, bet nav precizēts. Tas tāds negatīvais punkts. Esmu ļoti arī apmierināta par um, uh, konkrēti spējas izvērtējuma tabulu. Lai norošinātu ilgspējīgu izaugsmu konkurenci visiem. Uh, par banku nodokļu ieviešanu, par finanšu darījumu nodokļiem, par finanšu reglamentāšanu, priegoties Eiropadomas priekšsēdētāji, visi šie lēmumi un orientācijas vairākas mēnešas nedēļas apakaļ likās absolūti nereālistiski, pat uh, hipotētiski. Jums ir taisnība, kā tagad mēs mainām kultūru pēc būtības, tādējādi sparot mazos Eiropas soļus, bet tagad obligāti oktobrī dalību valstīm ļoti konkrēti ir jāpiemēro šīs orientācijas padomei, ir jānodrošina, lai šis solis būtu vēsturiski liels un nevis vienkārši simbols. Paldies! Thank you, madam. Lielas paldies, kundze. Dodu vārdu Džanlukam Sustam. Pusotra minūte. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Padoms, prezidenti. Tā kā esmu viens no pēdējiem, kas izsakās, es eh, gribētu teikt un izmantot šo izdevību, ka jūs šeit pārstāvat Eiropu, nevis valdības. Jūs pārstāvat Eiropas Savienību kā tādu. Varbūt tas ir eh, skaidrs pats par sevi, bet iespējams, ka visi to tā īsti neizprot. Es uzskatu, ka jums vajadzētu uzsvērt šo savu lomu tā lai jūs nodrošinātu stabilu Eiropas Savienības prezidentūru. Šī stabilā prezidentūra var dot vajadzīgos stimulus valdībām, lai tās vairs eh, nerunātu, bet sāktu rīkoties ir jāatcerās, ko darīja darba grupa pēdējo mēnešu laikā. Ir jāatcerās arī tas, ka valstu un valdību vadītājiem tika piespiesti parakstīt ļoti svarīgu dokumentu. Ja šis dokuments tiktu pārvērsts praksē, tad eh, viss būtu ļoti labi, bet mēs neesam droši, ka visas dalībvalstis patiešām vēlas eh, to pārvērst praksē. Mēs īsti nezinām, vai šajā galīgajā dokumentā tas, kas tiek teikts par finanšu darījumiem un nodokļiem, ir patiešām reāls un ka to var realizēt praksē. Mēs gribētu dzirdēt, ko saka darba grupa, vai mums ir vajadzīgie rīki ekonomiskajai pārvaldībai, lai mēs varētu nodrošināt izaugsmi. Mēs gribam zināt, ka tā tiešām ir neatņemama daļa no šīs vispārējā stimula. Mēs patiešām ceram, ka Eiropas Savienības prezidents izmantos eh, savas iespējas, lai varētu to visu pārvērst realitātē. Vārds Gunaram Hokmārkam. Lielas paldies, lielas paldies par jūsu uzstāšanos šodien. Es domāju, ka mēs visi varam apsveikt secinājumus un mērķus, ko ir uzstādījusi Eiropadome. Man ir trīs punkti, kurus vēlētos sīkāk komentēt. Pirmais ir eiro. Uzskatu, ka ja mēs panāksim šos mērķus. Tātad paredzamas un automātiskas sankcijas tām valstīm, kas neievēro noteikumus, tad es domāju, ka mēs nodrošināsim daudz stiprāku ietvaru. Varbūt mēs redzēsim, ka eiro atzimst un atzimst daudz spēcīgākā struktūrā nekā iepriekš. Tas noteikti būtu liels ieguldījums Eiropas ekonomikas nākotnē. Taču tas nozīmē, ka mums ir daudz, kas jādara izaugsmes labā. Es ļoti apsveicu šos skaidri uzstādītos mērķus, taču es vēlētos eh, mums visiem atgādināt, ka smags darbs tā mums priekšā, mums tā priekšā arī sarežģīti lēmumi. Mēs to visi mācījāmies jau Lisabonas procesā. Mums ir jābūt pietiekami drosmīgiem, lai pieņemtu grūtus lēmumus, kas ļautu mums nodrošināt lielāku novatoriskumu un lielākas investīcijas. Tas ir jādara, jo pretējā gadījumā mēs neko nebūsim ieguvuši, mēs vienkārši būsim ieguvuši mazliet vairāk laika. Pašlaik mēs ieejam globālas ekonomikas fāzē. To raksturo deficīta samazināšana. Tas notiks gan eh, Amerikas Savienotajās valstīs, gan arī Eiropā. Mēs visi zinām, kādi riski nāk tam līdzi. Mēs zinām, ko nozīmē šāda veida ekonomiskā attīstība. Mēs zinām, un tieši tāpēc mēs varētu stimulēt mūsu ekonomikas varu. Es ceru, ka Dohas kārtas secinājumi būs stiprāki. Tie ir jāstiprina, lai tie būtu konsekventi. Es nesaprotu, kā nodoklis uz finanšu darījumiem varētu palīdzēt, jo tas uh, ierobežos tirzniecību, tas traucēs valstīm, kurām ir lieli deficīti. Mums vajadzētu stimulēt tirzniecību, vajadzētu dot visus vajadzīgos stimulus tirzniecības uzlabošanai. Liels paldies! Vārds Pavelam Zaļevskim, viena minūte. Liels paldies priekšādātāji! Padomes un komisijas priekšādātāji! Krīze mums ir parādījusi, ka Mēs vēl ar vienu neesam pietiekami vienoti un integrēti, neskatoties uz to, ka tika pieņemts Lisabonas līgums. Mums ir vajadzīga laba ekonomiskā pārvaldība, kuras mums vēl nav. Mums vajadzētu būt vienotiem. Pretējā gadījumā būs šis domino efekts krīze vienā valstī, kas ietekmē visas pārējās valstis. Es apsveicu padomas secinājumus. Es uzskatu, ka vajadzība pēc ekonomiskās koordinācijas ir patiešām liela. Mums ir jāuzliek sankcijas tām valstīm, kas pārkāp noteikumus. Vajadzētu parādīt visiem, ka neesam šeit izveidojuši ekskluzīvu klubiņu Eiro plus biedriem. Mums vajadzētu parādīt, ka eiro ir valūta gan tiem, kas ir pievienojušies Eirozonai, gan arī tām valstīm, kas vēlas Eirozonai pievienoties turpmāk. Es domāju, ka ir svarīgi paturēt durvis atvērtas tām valstīm, kas vēlētos Eiropu pievienoties vēlāk, un arī šīm valstīm vajadzētu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā. Vārds Jutai Steinbrukai. Verehrte Präsidenten! Eh, Godātie priekšsēdētāji kungi, es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi, ka mēs runājam par nodarbinātību un izaugsmu, un tāpat mums ir jāmēģina cīnīties pret krīzes cēloņiem, bet eh, mums vajadzētu noteikti gūt mācības no iepriekšējām kļūmēm un mēģināt no tām izvairīties. Eh, vēlējos pievērst jūsu uzmanību kādam aspektam, proti ir jācīnās pret nabadzību. Man tas šķiet patiešām bēdīgi, ka valstu un valdību vadītāji nebija gatavi pārņemt komisijas priekšlikumus, veltīta uh, cīņai pret nabadzību. Un tas ir tas signāls, kas tika raidīts no Eiropā domas puses, proti, ka Eiropa nerūpējas par nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Uh, Eh, sākotnējie mērķi tika uzlaboti un beigās palika tikai daži mērķi - samazināt nabadzīgo cilvēku skaitu par 20 miljoniem. Tas ir par maz, mums pietrūkst labās gribas un mēs patiešām būtu cerējuši, ka šīs komisijas mērķis samazināt nabadzību par 25% tiktu pārņemts un uzkurbalāts, jo īstenībā nabadzība ir briesmas draudi Eiropai. Paldies! Un tagad Durāns kundze. Priekšsēdētāji, es gribēju, protams, uh, uzrunāt man Rompēju kungu, bet viņš tagad ir devies prom. Es gribēju uh, norādīt viņam un arī visiem, ja viņš aicina, lai mūs nekariķēt, lietas, tad arī viņam to nevajadzētu to darīt, jo daži no mums šeit esam viņa labākie sabiedrotie, runāja tieši par uh, eh, kontrolas stratēģiju, budžeta kontrolam, vēršos pie Barozo kunga, lūdzu nosatīt šos priekšlikumus, par kuriem tik runāts budžeta komitejā, varētu izvērst konvenciju, ne tikai darba grupu, bet konvenciju par budžeta aspektiem. Uh, lai tad, kad dalību valstīm būs jāievēro strikti budžeta noteikumi, lai tās varētu arī strādāt ne tikai pie kontrolas, bet arī pie lomu pārdales starp nacionālajiem un Eiropas izdevumiem. Manuprāt, šeit ir ārkārtīgi liels darba lauks, kurš ir jāizmanto. Kas arī ir tikpat svarīgi kā institūcijas, kuras nodarbināsies ar kontroli un tam līdzīgi. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Un tagad ir sekundes. Kolēģi, ascoltato con attenzione gli interventi. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, uzmanīgi arī uzklausīju Eiropadomes un, ko, un komisijas priekšsēdētāju sacīto. Viņi saka, ir nepieciešama sadarbība ar parlamentu arī 2020 stratēģijas ietvaros un arī finanšu Pāraudzības skatījumā arī darba grupa nāks klajā līdz septembrim ar konkrētiem priekšlikumiem, arī attīstība, starptautiskā līmenī, vīde. Visi aspekti jāņem vērā, protams, tie m, mm, varam piekrist, tagad ir jārīkojas konkrēti. Pašlaik ir krīze un esam zaudējuši eh, simtiem darba vietu. Arī līdz 20. gadam varētu radīt 1,5 miljonu jaunas darbas vietas. Mēs arī saprotam, tajā skaitā arī aizstājējus, arī kvalificētā darba jomā. Lūk, mums ir jāsagatavo jauna Eiropa, jauna paudzes. Paldies! Mago kungs, paldies priekšsēdētāji! Ko tātais Eiropa domas? Eh, prezidents Van Rompēkungs minēja kādu vārdu savā runā. Viņš teica, progresīvi pamazām. Jā, tas nozīmē, ka dalība valstis ir nogurušas pamazām progresīvi. Tas nozīmē, ka dalība valstis ir diezgan eh, lēnas kā pāriet no pamazām uz ātri, kā pāriet no progresīvi uz uh, ātri un efektīvi. Es domāju, ka mums ir arī jāvērš šeit pie komisijas priekšsēdētā, jo politikas uh, vadošā lomē, kāda ir Eiropai, kur vēlas konkretizēt konkrētas iniciatīvas, tas ir uh, jāpilda komisijai. Komisija jānāk lai ar priekšlikumiem, tā ir arī mums jāpalīdz īstenot šo procesu. Paldies, un tagad vārds komisijas priekšsēdētājiem Barozu kungam. Paldies! Daži, kuri uzdev man jautājumu, jau ir prom, bet nu mēģināšu sniegt atbildes viņiem. Vispirms par Eiropas parlamentu lomu Eiropa 2020 stratēģijā. Tās ir bāžas, kuras minēja vairāki kolēģi par parlamenta lomu, tātad par parlamenta tiesībām, izstrādājot šo stratēģiju. Es domāju, ka Eiropas parlamentam šeit spēlēm ir galvenā loma. Tā ir mūsu kopīgā atbildi, atbildība nenorošināt izaugsmi, nodokļu konsolidāciju. Eiropas parlamentam būs jāspēlē loma vēlāk, lai varētu apstiprināt pieņemtos uh, likumdošanu un iniciatīvas. Komisija nāca klajā ar pirmā plakviņa iniciatīvu digitālai programmai. Pēc tam vēl būs arī citas iniciatīvas līdz desmitā gada beigām. Tur tajām sekos likumdošanas priekšlikumi, un komisija arī reiķinās ar parlamentu. Parlaments cerams atbalstīs šos priekšlikumus. Vēlamies arī iesaistīt parlamentu, lai pēc iespējas ātrāk varētu apstiprināt šīs inicijas. Otrkārt, eh, uzskatu, ka Eiropas parlamentam būtu jāspēlē daudz aktīvāka loma nekā Lisabonas stratēģijā, lai varētu pārvaldīt Eiropa 2020 stratēģiju. Te ir nepieciešams laicīgs proaktīvs nostājs. Eiropas parlaments varētu spēlēt lomu, lai arī mobilizētu nacionālos parlamentus. Es domāju, ka tagad. Uh, mums nevajadzētu runāt par vispārīgu diskusiju, par Eiro 2020, vispārīgu diskusiju, kur arī es piedalījos pirmajā fāzē šajā dialogā, bet tagad pāriet jau uz specifiskākiem jautājumiem, kā piecas galvenās stratēģijas tēmas - nodarbinātība, inovācijas, enerģijas efektivitāte, izglītība, cīņa pret nabadzību. Uh, un arī nacionālās darbības uzraudzība. Nacionālajiem parlamentiem ir jābūt uh, galvenajiem spēlētājiem, lai varētu kontrolēt atcelās valdības, lai tās pareizi īsteno Eiropa 2020 mērķus un rekomendācijas, un tas ir svarīgs punkts. Zinu, ka daži nav īpaši apmierināti. Ar to, protams, es arī gribētu augstāk līmeņa uzraudzību, attiecībā stratēģijas uzra īstenošanas uzraudzību, bet ir liela Lūdzu, pat nenovērtējiet par zemu šos uzlabojumus. Nacionālās reforma programmas un specifiski nacionālie mērķi tādējādi ir iespējams arī ļoti konkrēti uzraudzīt ne to, kas ir izdarīts vispārīgi, bet ko katra valsts atsevišķi dara, lai sasniegtu šos mērķus. Un eh, to vajadzētu arī darīt eh, Eiropas parlamentam, ja es drīkst tā teikt, sadarbībā ar citām institūcijām. Šī ir prioritāte, jo nabadzība tiešām ir prioritāte, arī 10. gads ir pasludināts pēc cīņas pret nabadzību gads. Mums ir jāizmanto šis gads, lai uzsāktu aktīvas politikas šai jomā. Nebija viegli Eiropas līmenī vienoties par mērķiem. Daži pauda arī šaubas attiecībā uz subsidiaritātes principu bet nu gala beigās tomēr esam panākuši šādu apņemšanos no dalību valstīm, un tagad mums ir jānāk lajā rēdzamu rīcību jau šogad. jo arī sociālā realitāte Eiropā prasa ārkārtas pasākums steidzams. Un atgriežoties pie 2020, kā budžeta iestāde Eiropas parlamentam būs jāspēlē sava loma, definējot nākamo daudzgad finanšu plānu. Budžeta prioritātēs ir jāatspūgļo Eiropa 2020 prioritātes. Mēs nāksim klajā ar budžeta pārskatu septembrī. Un manuprāt, ka tas būs tas brīdis, lai varētu plaši runāt par finanšu perspektīvām Par to arī runāts sākotnēji diskusijas ar parlamentu. Jā, Lenza Lamasūrs ir izstrādājis savu priekšlikumu par to, kā finansēt Eiropu 2020 krīzes laikā. Es uzskatu, ka šīs idejas ļoti labas, kā mēs varam lemt e, par to, ko mēs varam tērēt Eiropas un nacionālā līmenī. Par to pie tā būtu jāstrādā arī parlamentam, citām institūcijām no komisijas puses vēlos apliecināt, ka esam gatavi arī sadarboties trim šajā jomā. Vēl viens punkts. Kašmen kungs sacīt par tūkstošgadus mērķiem. Mums ir uh, jo, jākoncentrējas uz tiem, jo īpaši tagad, kad ir uh, arī ļoti strikt nosacījumi attiecībās dalībvalsts budžetiem padomu secinājumi šajā ziņā ir ļoti labi. Un vēstulē uh, parakstīja kopā arī uh, Van Rompēja kungu, mēs, kur mēs nosūtījām G20 kolēģiem, mēs par to runājam Eiropas Savienības vārdā. Mēs veicam reformas un arī ņemot vērā citu dalību valstu apņemšanos, Eiropas Savienība joprojām ir apņēmības pilna, lai 15, līdz 15 gadam sasniegts 2000 gadus mērķus. Mūsuprāt, tas ir iespējams, ja visi partneri sniedz savu ieguldījumu. Lūk. To es arī teikšu, kā 20 un citās sanāksmēs arī šajā nedēļas nogalē Kanādā. Daži no jums arī runāja par. Par, eh, par banku sistēmu. Eiropa domē arī noteikti ļoti skaidra e, darbības e, joma, kā mēs varam kontrolēt šo darbu, e, banku darbu, arī iesaistam visas iesaistītās puses, iesaistam Eiropas banku pārvaldību un komitejas, nacionālos pāraudzītājus un attiecīgos finanšu ministrus. Tuvāko dienu laikā tiks pieņemt lēmumi, mēs kā komisija uh, spēlējam ļoti svarīgu lomu. Mm Mēs vēlamies nodrošināt, lai mēs eh, nonāktu pie konkrētiem rezultātiem un eh, darba grafiku jau 2. jūlijā. Arī rezultātos ir jāņem, eh, rezultātos jāņem vērā arī tas, kas ir noticis nesen arī finanšu tirgos. par um, Eiropas banku pāraudzības jautājumiem, lai tur varētu iesaistīt visi iesaistītās puses, arī komisiju, un lēmums šajā jomā arī tiks pieņems uh, tuvāko dienu laikā. Un visbeidzot, daži no jums minēja jautājumu par naftas noplūdi. Vakardien saņēmu Eh, British Petroleum vadību, tikos ar British Petroleum vadību, lai būtu pārliecināti, ka viņi tiešām dara visu, lai novērš ekoloģisko katastrofu. Ne tikai runāt par šo kompāniju, bet industrijai kopumā ir jāmācās no šīs katastrofas. Viņa apsolīja, ka viņi pieņem visus nepieciešamās aktivitātes pasākumus, lai nodrošinātu tad, tad, uh, naftas noplūdes kontroli. Mēs jau strādājām pie šī jautājuma arī pirms krīzes. Arī ar Baltijas valstīm tiekoties, kur, piemēram, daži partneri, piemēram, Somija runāja par iespējamām sekām gadījumā, ja notiek ekoloģiskā katastrofa, kas būtu līdzīga, piemēram, Baltijas jūrā, kā mēs varētu rīkoties. Mēs jau strādājam pie šī lai tā tad, tad eh, novērst varbūt pārāk grādu pildi. Daudz kas ir atkarīgs no pašas eh, rūpniecības attieksmes, taču komisija ir gatava arī nākt klajā ar eh, kādām izmaiņām. Normās gadījumā, ja tās nav pietiekami efektīvas, mēs arī stiprinām dialogu ar nacionālajiem iestādēm. Eh, komisāri ir izveidojuši arī uh, kontaktu sazinās ar naftas rūpniecības pārstāvjiem, lai varētu nodrošināt efektīvu sadarbību arī jūras uh, ekoloģiskas aizsardzības iestādes aktīvi darbojas. Un visbeidzot uz Maurokunga atbildot apliecina viņam un parlamentam, kā komisija pieņems visas iniciatīvas, lai nodrošinātu lielisku sadarbību ar pārējām institūcijām, jo, kā jau es teicu, pirms tam, to teicu arī citā sanāksmē, jā, tik tiešām Eiropas komisija ir komisijas pārvald, pārvaldnieks Eiropā, jo daudz pilnvērs ir nodots arī komisijai, pirms ir nepieciešama arī sadarbība ar parlamentām ir noteikti ļoti steicīga loma līgumā. Tieši šajā garā, šajā partnerības sadarbības garā mēs varam progresēt. Pateicos parlamenta deputātiem, kuri ir tik pacietīgi. Šī pacietības nepieciešama uz komitejai. Thank you, President. Thank you, colleagues. Paldies, priekšsēdē, paldies, kolēģi. Slēdzam debates, slēdzu sanāksmi, nākamā sanāks pēc 12 dienām 5. jūlijā Strasbūrā. Liels paldies!